Buon pomeriggio a tutti. Labdien! Sveicinu jūs visus vēlreiz. Un īpaši prieks mums redzēt Eiropas ombudu. Dimandoras kungu. Viņš jau bija, protams, arī iepriekš arī pie mums, un tagad, kad tās viņam ir katrai reizi, prieks viņu šeit sveikt. Un viņš tad piedalīsies arī šeit tūlīt pie nākošā darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Un tātad tūlīt, kā es tūlīt pateikšu savus paziņojumus par mūsu koordinatoru sanāksmi. Koordinatoru sanāksmē mēs pieņem dažus lēmumus. Piemēram, pār referentu nozīmēšanu. Jautājums tātad par to, ka tad vīnas lidostas jautājums, kur arī iesniedz atsevišķs lūgumraksts. Zaļie ir lūguši tieši, lai šo jautājumu tad nodot viņiem. Un tad tā arī tas ir nolemts, bet tad vēlāk paziņosim arī konkrēti deputātu vārdu, kas tad uzņemsies šos pienākumus. Tālāk mums ir bijuši vēl citi ziņojumi. Arī koordinators sanāksmē norādījām, ka mums ir jāsagatavojas uz konkrētiem, konkrēto fāzi, domājot jau par jaunāko attīstības fāzi. Darbu, kas arī būs tālāk mūsu komitējai. Un mēs kādā ziņā atbalstām ombudu darbu, un mēs uzskatām, protams, ka te ir jāturpina. Varbūt, ka mums būs tad īpaši koordinātoru sanāksme, ko veltīsim tieši jautājumiem par visiem tiem jautājumiem, kur vēl jāpieņem kāds lēmums, lai mēs to visu rūpīgi sagatavotu. Tālāk mēs arī runājam par jauno laika grafiku, kur ir plānojama arī ārkārtas sanāksmes, ir plānots vismaz četras ārkārtas sanāksmes, un arī paredzēt papildus šīs publiskās uzklausīšanas iespējas. Tā galu galā ir viena būtiska mūsu darba daļa. Tālāk informācijas un komunikācijas sistēmas. Mums ir katrā ziņā jāuzlabo. Mums ir vairāk jāizmanto mājaslaps un mūsu attiecīgie portāli, lai sniegtu būtisko informāciju visiem pilsoņiem, iespējami saulēcīgi. Tāpat arī pārnājām par to jautājumu, vai ir samērīgi norādīt uz atšķirībām, milzīgām atšķirībām, kāds ir starp atsevišķiem lūgumrakstiem un pilsoņu inicitīvu no otras puses. Un mēs tā saucam 203a pantu, Gal galā te ir skaidri noteikts, kā te ir lūgumrakstu komitejas kompetence. Un skaidrs, ka šī pilsoņu institīva mūsu kompetencē ir nodota, bet vienlaikus tur ir atrunāts, ka tā ir tikai tāda pilsoņu institīva, kur reizē ir saistīta ar konkrētu lūgumrakstu. Nu, jāskatās, kā šīs iespējas tad ir pieņemams un kāds var būt, ka no lūgumraksta eh, vai apsākotnēji pilsoņu institīvas tiek izveidots lūgumraksts. Uh, Nu, šis jautājums vēl nav īsti sakārtots. Un tad vēl mēs arī e, norādījām, ka būtu diezgan labi, ja mēs varētu reiz uzaicināt un e, uzaicināt visus, kuriem ir kaut kāds uh, sakars un kas darbojas ar pilsoņu iniciatīvas jautājumu. Pirmkārt, tas varētu būt papastamkus kungs, Eh, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājs, tāpat arī komisijas vicepriekšsēdētāja vietnieks, eh, vicepriekšsēdētājs eh, Šefkovičs un mūsu komitejas arī vicepriekšsēdētājs Lenskungs. Tātad mēs varētu izveidot šādu kopējo sanāksmi un tad visus arī varētu informēt par tālāko darbu. Koordinatoru sanāksmē vēl arī nolēmām, ka steidzamības kārtā ir jāizskata jautājums par Te jau bija tātad Romas provincē samilz uz šo jautājumu. Tad um, vēl izskatījām tāpat jautājumu par atsevišķiem daudziem lūgumrakstiem, kur mēs ieguldām slānekļa gāzi. Un tieši tas ir izraisījis ļoti daudz lūgumrakstus. Un tāpēc Koordinatori nolēma, ka ir jāizveido darba seminārs tieši par šo jautājumu gā, eh, slānekļa gāzi. Te būs jāveido arī oktobrī droši vien šāds darba seminārs. Aicināsim piedalīties arī NV un ITRE komitejas. Un līdz ar to mēs varēsim sniegt savu ieguldījumu jautājumu risināšanā. Mūsu kolēģi no vidas komitejas jau šim jautājumam ir pievērsuši uzmanību. un norādot, ka Eiropas iedzīvotājiem šis jautājums kļūst arvien nozīmīgāks. Koordinatori nolēma arī tad um, atbaldī, atbalstīt anketu un līdz to arī pašu anketēšanu par piekrastes likumdošanu Spānijā. Šis šobrīd ir tiešām ļoti svarīgs jautājums, un mēs domājam te atsevišķi izveidot darbu grupu, Un tad par nākamo darbu sanāksmu un tās darba kārtību, nu te vēl mēs runājam tikai par dažiem jautājumiem, kas būtu obligāti jāiekļau nākošajā sanāksmē darba kārtībā. Un līdz to šobrīd nav vēl apstiprināts gala darba kārtības variants nākošajā sanāksmē. Nu, kādā ziņā mēs to visu jums saulēcīgi nosūtīsim. Un visbeidzot, vēl papildus informāciju tātad par ko jau priekšu runājām, tātad mm, vidas komitejas sanāksme un tātad reģionu komitejas sanāksme, kas eh, plānots 28. jūnijā. Manuprāt, tās ir īsti interesants sanāksmes, kas ir plānots, un tās saistās arī mūsu komitejas darbu, jo mēs ar vien vairāk tad nodarbojamies tieši ar vides jautājumiem. Un te vidas komiteja skatīs tieši jauno vidas likumdošanu jauno Eiropas tiesību piemērošanu visā Eiropā. Tas, manuprāt, būtu mums svarīgi piedalīties un izsakot, un tas arī būtu viss. Pārējos jautājumus neizskatījām, tik daudz īsāk kopsavilkums pār koordinātoru sanāksmi. Nu, labi, es atvainojos, ka varbūt aizkavēju jūs no svarīgiem citiem jautājumiem, un mums bija taisnība jāiz, jāizkavē arī godātais Diemondoras kungs. Nu, es ļoti atvainojos par to, bet došu uzreiz arī viņam vārdu, un viņš tad iepazīstinās ar savu sagatavoto ziņojumu. Eh. Vēl došu vārdu arī Bosināro kungam, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Trīs minūtes, lūdzu, man. Es vēlos jūs iepazīstināt. Jums pie ieejas, jeb izējas, ir arī, e, lūdzu, jums ir katram grāmata, kas stāst par zelta ieguvi manā valstī kam jāatzīst, ir bijusi mulci, milzīga ietekme arī uz vispār zelta ieguvas rūpniecību uh, Eiropā mēs atspoguļam savu vēsturisko attīstību, un līdz ar to mēs atspoguļam Rumānijas pieredzi. Te ir apkopot rumāņu zinātnieku atzinumi, un tie ir um, apkopot kopā, tāpat arī ir Eiropas parlamenta deputātu raksti, kas ir vēsti uz ilgspējīgu attīstību un vidas aizsardzību. Tāpat grāmata paver iespējas paust viedokli arī tam personām, kuru viedoklis visu laiku tika apspiests, apzinoties ļoti tādu agresīvu sabiedrisko attiecību kampaņu sabiedriskos medijos, un tur tika visu laiku tikai virzīts viens viedoklis. Tagad šī grāmata to zināmā mērā kompensē. Un, kādā ziņā, tad uzsver vispār šo jautājumu nozīmi. Tātad manas piedāvātā grāmata, manuprāt, jums kalpos kā labs pamats un turpmākie arī padzinātāji interesē iepazīties ar dokumentiem par zeltieguvu visā Eiropā. Un tas reizē tad jums ir lieliski iespēja varbūt mazināt savu nezināšanu. Bieži vien, ka jūs sakat, es tiemžēl neko par to nezinu, bet gribētu balsot par. Nu, lūk, jums ir labu ziņu literatūru un jūs varat visu to rūpīgi izanalizēt. Un visbeidzot. Tas ir arī veltījums visiem tiem cīnītājiem, arī pilsētiskās sabiedrības pārstāvjiem, kas pārsteidzošā veidā ir iestājušies par to, lai aizstāvētu um, daudz plašāks jautājums nekā vienu atsevišķu jautājumu. Un reizē tas ir apliecināms, ka mūsu cīņa, mūsu ieguldījums ir ieguvuši šādu Eiropas dimensiju. Un to arī apliecina fakts, ka pēc grāmatas publicēšanas man uzaicināja viens no lielajiem Eiropas uzņēmumiem, kas tieši nodarbojas zelta ieguvi Eiropā. Un viņi vēlēs pierādīt, ka viņi ievēro visus Eiropas Savienības augstākos standartus. Un es uzskatu, ka tieši tā ir jābūt, ka augstākie standarti ir pamatstandarti, nevis izņēmums. Paldies jums! Jā, paldies jums par šo prezentāciju. Un kādā ziņā viss, kas jūs vēlaties, arī tad arī tagad to varat darīt un iepazīties un lasīt šo grāmatu. Bet tagad gan došu vārdu mūsu Eiropas uh, ombudam, tiesību sargam. Lūdzu, Demandovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es vēlos jūs tad arī pateikties jums par iespēju jums stāstīt, iepazīstināt šeit ar savu sagatavotu ziņojumu par 2011. gadu. Te ir sniegti būtiski atzinumi fakti, arī atspoguļojot tās galvenās sūdzības, ko esam saņēmis no Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un citām pusēm 2011. gadā. Ziņojums sagatavots angļu valodā, un tas arī iztulkots visās jūsu valodās un tas būs pieejams sākot no jūlija, kā jau ir ierastā prakse. Ziņojumu esmu arī iesniedzis prezidentam Šulcam 22. maijā. Pirmkārt, vēlos pateikties parlamenta, īpaši jūsu komitejai, par to, ka jūs tik ļoti atbalstāt Eiropas ombudu tiesības sargu darbu. Esmu pārliecināts, ka mēs te varēsim arī turpmāk ciešā sadarbības karā strādāt, nodrošinot, lai Eiropas pilsoņi iegūst absolūti labāko, ko viņi tad var iegūt no Eiropas tiesībām, Eiropas līguma. Un pieprasīt, lai viss iestādes darbojas saskaņā tam uzticēto mandātu. Un tāpēc es vienmēr turpinu izmeklēt administīvos pārkāpumus, nepareiz praks Eiropas iestādēs. Tādēļ mans darbs arī sasaucas ar jūsu komitejas darbu, tas sastarpēji papildina, mēs vienreiz, mēs, protams, katrs darām savu darbu un mūsu kompetences strikti nodalītas. Tātad mans uzdevums ir galvenokārt skatīties uz administratīviem pārkāpumiem, nepareizi piemēroto tiesību administratīvo praksi, piemēram, nepareizi aprēķiniem tiešmaksājumiem lauksemniekiem vai arī laikā neatbildētu vēstuli, kas ir iesniegta mm, kāda iestādē. Saskaņā Eiropas kopienu tiesas nolēmumu mani lēmumi nav juridiski saistoši, tomēr tam ir pārliecinošs spēks, ar ko es varu iekustināt uh, labdabīgus lēmumus, lai attiecīgi iesaistītās puses rīkotos tā, lai Eiropas iedzīvotāji būtu apmierināti. Bieži vien mans iestādes sniegtie pakalpojumi ir daudz efektīvāki un uh, mēs spējam rēģēt straujāk un gal galā visu savu atbalstu sniedzam bez maksas. Bieži vien mēs skatāmies, kad attiecīgās iestādes uh, maksā mm, dažādas rēķinas un dara visu iespējamo, lai tieši pēc tam panāk, nu, sakārtot lietas, kas ir bijušas nepareizas. Un es tam visam cītīgi sekoju. Un tādēļ es jums arī šeit ziņojumā atspogļo būtisko statistiku. 2011. gadā esmu saņēmis 2510 sūdzības no uzņēmumiem, no Eiropas iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām, sociālajiem partneriem, citām pusēm. Geogrāfiskais pārklājums Nu, kā ierasts, galvenokārt Spānija, Vācija ir bijuši galvenie sūdzību autori, tālāk seko arī Polija un Beļģija. Ņemot vērā, protams, arī tam proporcionāli, tomēr mēs redzam, ka tas ir mazās valsts tieši Luksemburga, Kipra un Slovenija, kuras ir iesniegušas vairāk sūdzību proporcionāli. Un te jūs varat arī ziņojumā iepazīties precīzi ar konkrētiem skaitļiem, atspoguļo sūdzību skaitu no katras valsts. Katrā ziņā, jebkurā gadījumā, kad saņemam sūdzību, es cenšos to atbildēt, tos to atbildu, pat ja tā nebūs manā kompetencija. 2011. gadā esmu arī iedarbinājuši šādu interaktīvo gidu, kurš sniedz atbalstu jau 23 valodās. Tas pirmkārt jau tad palīdz iedzīvotājiem saprast, kurš uh, viņu tad Eiropas īsti būtu adresāts. Vai nu tā ir mana iestāde, vai arī cits Eiropas iestādes, vai varbūt arī nacionālais uh, tiesības sargs, vai arī kāds cits iestādes, vai kāds cits arī, piemēram, Eiropas aģentūras, kāds ir noteikti, nu, kur iedibinājuši Eiropas komisijas, piemēram, Europe Network vai Solvi, Solvit Network, kas ir izveidots arī kā Eiropas mēroga instruments. Absolūti svarīgi nodrošināt, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu skaidrs vadlīnijas, uh, jau no paša sākuma, pie kā viņi var vērsties un kas viņam var palīdzēt. Un līdz ar to pirmais uzdevums ir nodrošināt, ka viņi precīzi identificē savus sūdzības adresātu. Un līdz ar to tā rezultātā jau no 2009. gada mēs varam teikt, ka esmu saņems mazāku sūdzību skaitu tīri, jo daļēji tas izskaidrojums, tātad par 110 uh, sūdzībām mazāk šogad, jo acīm redzot, ka tā esmu pateicoši šim gidam, uh, Eh, Eiropas iedzīvotāji atrod precīzi jaunu konkrēto adresātu. Un mēs redzam, ka 2011. gadā vairāk nekā 18 tūkstoši iedzīvotāji tieši izmantoja šī gīta pakalpojums. Sūdzības pēc būtības mēs redzam, ka div, vairāk nekā 20 tūkstoši Eiropas iedzīvotājiem ombuds tieši palīdzēs 2011. gadā. Papildus mājaslapā mēs esam redzējuši, ka mūs apmeklē 295 tūkstoši apmeklētāju. Mēs redzam, ka papildus tad vēl arī tās prasības, kas neatbilst manam mandātam, un tas ir 396 gadījumi, kas precīzi pierāda, ka arī ir 80, 18% vēl kāpsis papildus konsultāciju skaits. Un Eiropas iedzīvot, protams, vērš pie tiesības sargām konkrētu iemeslu dēļ. Bieži vien, kur mēs skatāmies, ka nav skaidrs procedūras. Tātad mums ir šobrīd, mēs esam jau precizējuši arī pašas procedūras, lai sūdzību iesniedzējs varētu skaidri precizēt arī savu prasību un pieprasīt Eiropas kāds iestādes atzinumu konkrētā lietā tāpēc 318 prasības tika pabeigts 2011. gadā. 97 no tām nozīmēja, ka prasības iesniedzējs guva apmierinātu lietu, tad lieta tika apmierināta, un cits atkal puses piekrita um, nerizlīgumam vai arī tad bija apmierināts ar piedāvāto rekomendāciju. 146 gadījumos tika atzīt tomēr, ka um, tad no iesniegtām prasībām 47 no tiem uh, tika atzīti administīvo pārkāpumi. Un 13 no gadījumiem no tiem tie tika pabeigti, 35 tika pabeigti ar kritiskām piezīmēm. Un 35 gadījumos es vēl sniedzu vēl cits piezīmes, lai norādītu uz nepieciešamu administīvo prakses uzlabojumiem. Es tāpat arī norādu, ka mans iestādes darbība ir skaidrs apliecinājums, ka Eiropas iestādes nopietņem vērā Eiropas iedzīvotāju bažas, sūdzības, un līdz ar to mēs panākam tādu risinājumu, kas ir iegūms, kur ieguvēja ir arabas, abas puses. Pēdējo trīs gadu laikā kritisko piezīmju uh, skaits ir visu laiku bijis aptuveni ap 35, un vispārējo piezīmju skaits ir bijis tāds 76 no laika perioda no 2006. līdz 2008. gadam. Godātie deputāti, priekšsēdētāji, arī šajā gadījumā es esmu šeit izcēlis atsevišķas lietas, kuras mēs saucam par star cases, kur mēs vēlreiz tad kā paraugu izceļam atsevišķas lietas, kuras skaidrs iezīmēs uh, eh, varbūt atsevišķas um, gadījumus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs varēs parādīt, ka mums ir jāstiprina Eiropas iestāžu sadarbība un savstarpējā atbalsta gaisotnē stiprinām mūsu darbu. Desmit ir šādas izceltās lietas, un sādaļā 1.5 jūs ziņojumā varat arī iepazīties ar to. Tātad vēlam sadarboties, lai atrastu vēl, um, vēlamu risinājumu, arī atbilst mūsu ierēdniecības uzdevumam un garam. Atsevišķos gadījumos mēs redzam, kā arī pašu, protams, prasību iesniedzēju vēlme panākt labvēlīgu risinājumu bijusi tiešām būtiska. Saskaņā ar veiktiem pētījumiem Eiropas, Eiropas iedzīvot apmierinātību Eiropas iestāžu darbu šādu pētījumu pasūta Eiropas parlaments un to, to veikt 2011. gadā. Tātad tieši Eiropas pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties un brīvi uzturēties un dzīvot jebkurā dalībvalstī tika atzīta tieši par svarīgāko no vēlmēm un tiesībām to atzina 84% aptaujātie. 33% sacīja, ka ļoti svarīgs ir tieši pareiza administrācija, un 32% sacīja, ka viņam ļoti svarīgs iespējas vērsties pie tiesības sarga. 33% no aptaujātajiem norādīja, ka viņus neapmierina Eiropas Savienības administrācijas caurskatāmība un 33% arī norādīja, ka Eiropas tiesības sargam ir jānodrošina, ka Eiropas pilsoņi zina savas tiesības un arī tās zina izmantot. Galvenais politikas mēķis 2011. gada mēķi, e, gada martā es organizēju pašu lielāko pasākumu, jau kādu, kādu ombuds ir organizējis. Tas bija kā konference, un uzstādījums bija jāatbild uz jautājumu, vai Eiropas e, li Lisabonas līgums ir vērsts uz pilsoņiem. Mums bija augsti viesi, tātad Van Rompuykungs, um, un tāpat arī parlamenta pārstāvis, un tā bija Valis kundze, uh, un arī Redings kundze no Eiropas komisijas. 2011. gadā es sagatavoju arī brošūru un norādot uz galvenām Eiropas problēmām un reiz arī sniedzot atbildi, kurš tad var palīdzēt jums tās risināt, izceļot svarīgākos problēmu risināšanas mehānismus, kurus varam risināt Eiropā un es redzu, ka šī brošūra izpelnījusies milzīgu ievērību, un šobrīd to ir pieprasījums pārsniedzis jebkura veida vēsturiskos rādītājus no tiesības sarga darbā. Tādēļ es arī izmantoju šo iespēju, atsaucos starptautisko dienu, kas ir tātad tiesības zināt diena, norāda, kā mums tā ir iespēja kāpināt šo Eiropas uh, apziņu un tiesības un nodrošināt caurskatāmību administrācijā. Un te īpaši vēršu uz jauno institīvu, tātad dokumentu reģistrāciju tiešsaitē. 2011. gadā savā mājaslapā es sāku publicēt arī informāciju par jaunā prasībām, līdz ko tās tiek atvērts. Šī jaunā prakse ļauj Eiropas iedzīvotājiem labāk izsekot uh, konkrētās lietas gaitam, gaitai no paša sākuma. Cienītā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, 11. gadā esmu arī pieņēmis šādu mm, jaunu savu misijas um, uzstādījumu. Eiropas ombuds nodarbojas ar Eiropas iedzīvotāju prasībām, kas vērstas pret iestādēm, un līdz ar to veicina uz iedzīvotāju prasību apmierināšanu vērstu civildienestu. Un Eiropas tiesības sargs ir vērsts uz to, lai nodrošinātu pašu augstākos standarts Eiropas ierādniecībā, Eiropas iestādēs. Lūk, tāds mans misijas uz, uh, uzstādījums, un tas kalpo arī kā pamats manam tālākai misijai kur tad īstenoši arī sev uzticētajā mandāta vietvaros. Galvenie uzdevumi ir un paliek stiprināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību un visām interesētajām pusēm, nodrošināt, ka mēs ievērojam Lisabonas līgumu noteiktos principus. Otkārt, mēs nosakām labākās prakses un nodrošinām ciešāku sadarbību starp visiem Eiropas ombudiem, tiesībsargiem. Un treškārt, izceļu Eiropas tiesību sarga lomu um, ierēdniecības kara stiprināšana Eiropas iestādēs. Lai nodrošinātu šādu labu administrāciju, mēs norādām, ka pirmais uzdevums ir būt iedzīvotiem draudzīgiem un vērstiem uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, veicinot Eiropas pilsonisko garu. Nodrošināt šādu uh, ierēdniecības kā vēstures iedzīvotājiem garu, uh, Mēs nodrošinām arī juridisko un tiesisko principu ievērošanu un reizē nodrošinām praktisko labumu, laipnu problēmu risināšanas veidu, nodrošinot, ka Eiropas iedzīvotāji var izsakot lēmumiem, kas tiek pieņemti, un pirmkārt nodrošinām tad arī vispār Eiropas ciešo uzraudzību, iedzīvotāju uzraudzību visiem Eiropas lēmumiem. Tie svarīgākie ir ērtniecības principi, un tā rezultātā mēs kāpinām Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas ierēdniecībai un Eiropas iestādēm. Es šādu savu misijas uzstādījumu sagatavoju jau iepriekš, un arī šogad balstoties tad uz manu pieredzi no jauna to piedāvāju, kā vispārēju pārdomu materiālu Eiropas ierēdņiem. Tāpēc esmu lūdzis, lai arī man nacionālo valstu kolēģi piedāvātu arī savas idejas un līdz ko šis pirmkārt būs arī apkopojums veikts, tad 2011. gada februārī jau es veicu arī šādu ideju apkopojumu par vispārēju ierēdniecības principu ievērošanu. Un mēs saņemam 56 šādus būtiskus ierosinājumus. Balstoties tad uz to apkopojumu, jau novembrī publicēju arī šo ziņojumu, tas ir pieejams mājā, manā tīmekļa vietnē. Šorīt, tieši šorīt, es publicēju šos arī ierēdniecības un valsts sektora būtiskos principus. Pirmkārt, Eiropas iestāžu uh, interesētība tās pilsoņos. Eiropas iestādes ir vērstas, lai kalpotu Eiropas interesēm un tās pilsoņiem un īstenotu līgumā noteiktos mērķus. Rekomendācijas ir vērstas to, lai kalpotu iedzīvotu interesēm. Ierēģi strādā pēc savas labākās apziņas, pēc labākām spējām nodrošinot labāko profesionālo standartu ievērošanu. Mm, līdz ar to viņi var kāpināt iedzīvotāju uzticību. Otrais god, - godīgums. Eiropas ierēģiem ir jāvadās pēc eh, labākās apziņas un jāsaprot, ka viņus vienmēr vērtē un uzrauga Eiropas iedzīvotāji un viņi var rīkoties tikai saskaņā ar likumu. Eiropas ierēģi nedrīkst sevi kaut kādā nostādīt interešu konfliktā, kas viņus varētu, kas ietekmētu viņu sniegto o, pakalpojumus, piemēram, ļoti rūpīgi jādomā par dāvanām, ko viņi pieņem. Ir ļoti rūpīgi jāstreko noteiktiem mandātam. Eiropas ierēģiem ir jādara viss, lai novērstu iespējamos interešu konfliktus. Un, ja kāda situācijas rastos, tad viņam būtu proaktīvi tās jānovērš. Īpaši arī domājot par situāciju gadi, kad viņi tad tieši pabeidz arī savu dienas darbu. Treškārt, sabiedriskajā darbā, uh, ierēniecībā, viņam, protams, jāspēj aizstāvēt visu pušu intereses, ir jāspēj identificēt kļūdas, ir jāspēj izvērtēt situācijas, Eiropas ierēģiem ir jāspēj balstīties uz konkrēto situāciju un konkrētiem tiesību normām. Ierēģi nedrīkst balstīties savu patiku, personīgo vai nepatiku, lai kaut kādā veidā pieņemtu ar profesionāls lēmums. Ceturtkārt, cieņu pret citiem. Eiropas ierēģiem ir jāizturas cieņu vienam pret otru un Eiropas iedzīvotājiem. Viņam būtu laipniem, izpalīdzīgiem, precīziem un izpildīgiem un sadarbības gaisotnē jāstrādā, Viņam jāizsakās precīzi un vienkārši. Piektkārt, caurskatāmība. Eiropas iedzīvotājiem, uh, ierēdnim ir jāspauž vēlme kalpot Eiropas iedzīvotājiem. Viņam ir jārēķinās, ka Eiropas iedzīvotāji visu laiku uzraudzīs viņu darbības un par to, vai viņi ievēro šos piecus galvenos Eiropas ierēģu darbības principus. Priekšsēdētāji, godāti deputāti, es jau iepriekš esmu norādījuši, Šie būtiskie principi nav ne pirmais, nec arī pēdējais vārds, jo galvenais, protams, ir ētiskie standarti, kas ir viens spēkā un ir saistoši Eiropas ierēģiem. Publiskās konsultācijas norādīja, ka um, Eiropas tātad uh, darbinieku mm, no, reglaments un citi noteikumi jau precīzi atspoguļo šos principus un uh, eh, etikas standārtus tiešā un netiešā veidā. Turklāt ierēģņu principu izveide un pārformulēšana nebija vērsta uz to, lai izveidot jauns kaut kāds ētiskos princips, bet lai atgādinātu augstos ētiskos standarts un tos uh, gaidus, kāds ir uh, saistīts ar viņu darbu. Tādēļ es plānoju un strādāšu, lai arī tālāk veicinātu šādu sadarbības gaisotni un sadarbību tālākās konsultācijas par ētisko standartu ievērošanu publiskās konsultācijas pierādīja, cik nozīmīgi ir par šādiem jautājumiem risināt un runāt. Mēs nekādā veidā nevēlamies aizstāt vai kaut kādā veidā pārklāties jau ar iedibināto praksi un principiem, bet gan tas kalpo kā tāds ierosinājums, tālākās pārdomas un uh, domā, ka arī nākotnē tas mums noderēs, lai nodrošinātu tādu iestāžu kultūru, kas ļauj patiešām iedzīvināt šos principus. Paldies! Grazie, Mr. Diamandūros, la sua relazione sicuramente piena. Paldies Diamandūras kungam par šo ieskatu gada darba pārskatā. Jāsaka, ka tas izklausījās ļoti valoši, tīpaši, kad runājāt par tām jomām, kur ir panākti uzlabojumi. Mēs apzināmies, ka jūsu darbs nebūtu nav viegls un jūsu birojs ir Eiropas tīkla viens no elementiem, kas ticis izveidots, lai nodrošinātu un aizsargātu visu Eiropas pilsoņu tiesības. Kā teicu, mēs saprotam, ka darbs nav viegls, un mēs nešaubīgi atgriezīsimies vēlreiz pie jūsu darba pārskata un paturēsim prātā jūsu teikto, Es būšu referenta par šī gada pārskatu un 12. jūlijā ir paredzēta mm, sanāksme šai sakarā. Un tad mēs varēsim izmantot jūsu šodien sniegto informāciju. Tas noteikti palīdzēs arī mums eh, organizēt mūsu darbu šai sakarā. Tagad gribētu dot uh, vārdu komisijas pārstāvim. Paldies Diamantorus kungam, kurš ir mūsu ombuds un komisija gribētu īsumā reaģēt uz teikto, ne tikai tādēļ, ka mēs esam šī ziņojuma objekts, bet tādēļ, ka mēs esam tie, kurus skar lielākā daļa no lietām, ko izskata ombuda birojas. Es gribētu vispirms pasvītrot to, ko Diemandorus kungs teica saistībā ar viņa tiesiski nesaistošajiem lēmumiem, kas ir domāti, lai mūs iedvesmotu un uzlabotu publisko pārvaldi. Viņam piemīt morāla autoritāte, un Jūs pamatoti pieminējāt eh, izcilo darbu, ko veic eh, pats ombuds un viņa birojs. Es domāju, ka gan mm, mēs turpmākajos gados, gan arī mūsu pēcteči tiksies eh, pietiekami bieži, un jūs esat pieņēmuši ļoti labas vadlīnijas, kas noteikti mūs iedvesmo, bet jāsaka, ka mēs nepārtraukti dzīvojam šajā miedarbē starp institūcijām un pilsoņiem, un tādēļ es domāju, ka mūsu darbām nav noteikts gala termiņš. Mēs noteikti varam bezgalīgi uzlabot gan savu darbu, gan pārvaldi kā tādu. Ne, es domāju, ka nepienāks neviens brīdis, kad mēs varēsim apsēsties, klē, rokas klēpī salikuši un būt apmier, būs, varēsim būt apmierināti pilnībā ar savu darbu. Mēs uzskatām, ka Lisabonas līgums, kas ir salīdzinoši nesen pieņemts dokuments un pamatiesību harta, kas nosaka to, ka katrai institūcijai ir jābauda labas administrācijas atbalsts, ir ļoti svarīgs princips. Un mēs noteikti atbalstām to, ka jūs cenšaties šo principu materializēt, jo pretējā gadījumā tas paliks tikai kā abstrakts jēdziens. Attiecības starp ombudu un komisiju ir ļoti konstruktīvas. Mums ir liels prieks redzēt, ka šīs attiecības un sadarbība ir padziļinājusies gan politiskā, gan administratīvā līmenī. Un mēs noteikti sagaidām, ka tas vēl vairāk uzlabosies un pildēsies turpākajos gados un mēnešos. Un es gribētu pieminēt ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu starp ombudu un komisāru kolēģiju. Un es gribētu teikt, ka tās bija reāls diskusijas, kur komisija norādīja uz uh, Eh, to, kas eh, viņiem rūp un sāp, un mēs runājam par to, kā uzlabot pārvaldu un administrāciju, un tas noteikti bija apusēji ļoti auglīgi. Komisija, kas pēc savas pilnvaru būtības ir tā, kuras darbības tieši un netieši ietekmē pilsoņus, līdz ar to uh, lielākā daļa sūdzību tieši ir par komisijas eh, darbību. Tas nav pārsteidzoši. 58% no sūdzībām skar mūs. Un es domāju, ka tas ir tikai kopumā akceptējam, ņemot vērā to īpats, jautājumu īpatsvaru, par, kur, par kuriem ir atbildīga komisija. Un jāsaka, kopumā sūdzības skaits ir samazinājies. Es nezinu, vai var teikt, ka mēs strādājam labāk, bet mēs uzskatām, ka Šie skaitļi un rādītāji ļoti realistiski, un tie tikai vēlreiz apliecina to, ka mēs pieņemam ļoti daudz lēmumus, kas skar mūsu pilsoņus. Komisija ir apņēmības pilna panākt, lai mūsu cilvēki strādātu atbilstoši augstākajiem um, ētikas un darba standartiem. Un mēs nepārtraukti skaidrojam saviem darbiniekiem par uh, šo labās pārvaldes uh, un darbības normu ievērošanas nepieciešamību. Jo ir ļoti svarīgi, ka tiek ievērot šie vispārīgie caurskatāmās administrācijas un pārvaldības principi. Es esmu piedalījies ļoti daudzos semināros, kur esam centušies runāt par to, kas ir mētiska rīcība Un ir svarīgi saprast, ka visai bieži šis vērtējums par to, kas ir ētiski un kas nav ētiski, ir atkarīgs no tā, kā jūs sadarbojaties ar saviem kolēģiem, ar ārpasauli. Un daudz kas ir atkarīgs no subjektīvā sprieduma un rīcības ikvienā gadījumā atsevišķi. Mēs apsveicām uh, dienesta darbības principu uzskaitījumu, ko jūs nesen publicējāt, un es domāju, ka tas piešķirs vēl papildus vērtību mūsu daudzveidīgajai un uh, daudz kultūru vidēji. Un es skatos uz manu kolēģi Aukens kundzi, un mēs, es domāju, ka situācija šādā starptautiskā vidē ir pavisam savādāk, un šeit ir jāņem vērā šīs īpatnības. Jāsaka, ka tā nav aritmētika, bet te iet runa par kultūru miedarbību, tādēļ es domāju, ka bija vietā, teiksim, šādus vispārīgus principus noformulēt. Tā kā vēlreiz gribētu pateikties Diemandoras kungam un viņa komandai par konstruktīviem centieniem šajā jomā. Uh, Es gribētu teikt, ka šis ziņojums parāda to, ka ja mums nebūtu ombudu institūcijas Eiropas Savienībā, tad mums vajadzētu tādu izveidot, jo tā ir neatņēmama mūsu kopējās sistēmas sastāvdaļa, jo ļoti bieži mēs esam pārāk aizņemtas mūsu ikdienas darbu, ka ir ļoti svarīgi pa laikam atgādināt, ka mums ir jādomā uh, arī ar plašāku perspektīvu jāraugās uz mūsu darbu. Tā kā paldies vēlreiz! Paldies! Komisijas pārstāvēm. Es domāju, ka jūs noteikti arī atbalstat ombuda ziņojumā izklāstīto attiecībā uz uh, komisijas darbību, un es esmu pilnībā pārliecināta, ka ombuds turpinās strādāt, lai uzlabotu publisko pārvaldi un lai uzlabotu arī sava biroja darb, darba un tā darba rezultātus. Došu vārdu Sinklērs kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ombudu kungs! Man ir trīs jautājumi. Vispirms tīri tehniski par skaitļiem. Ko nozīmē other vai citi šeit šīs diagrammas apakšā? Tālāk par informāciju pilsoņiem saistībā ar jūsu darbu un to, kā jūs izskatāt sūdzības. Es esmu pamanījusi, ka apvienotājā karalistē, no apvienotās karalistes puses, ir visai maz sūdzības saņēmts. Jāsaka, ka es pēc savas pieredzes zinu, ka cilvēki ir ļoti neapmierināti ar Eiropas Savienību un tās institūciju darbību. Šī neapmierinātība noteikti ir daudz lielāka nekā atspoguļot šajā diagrammā, vai jūs neesat domājuši par uh, Eiropas parlamenta deputātu izmantošanu eh, šīs informācijas izplatīšanā? un arī atgriezniskās saiknes iegūšanā. Man bija interesanti dzirdēt arī to, ka, ko jūs eh, teicāt, precizējot šos jautājumus. Bet mans jautājums ir par budžeta komitejas atzinumu. Atbilstoši šim ziņojumam, jūs teicāt, ka ir bijis vairāk nekā 2000 sūdzību 2011. gadā, no kurām tikai 698 atbilda jūsu mandātam, bet ziņojumā ir teikts, ka ir palielināti jaunie budžeta asignējumi, tie ir 10 miljoni eiro. Tas iznāk 14,100 eiro par vienu sūdzību. Un līdz ar to pieaug vienas sūdzības administrēšanas izmaksas, vai taupības eh, laikā tas nav par daudz, uh, un vai nevajadzētu izmantot esošo štatu kapacitāti, nepalielinot štata vietu skaita. Eiropas Savienība ir organizācija, kas liek būt taupīgiem, bet tā pati nemācās no tā. Tālāk nākamā runātāja Auknenes kundze. Paldies Diamantoras kungam! kopumā raugoties uz šiem skaitļiem par sūdzībām, tad jāsaka, ka, ja tiek saņemts daudz sūdzību no vienas valsts, tas nebūtu nenozīmē, ka tajā valstī ir slikta situācija. Varbūt tieši otrādi. Varbūt, ka situācija ir ļoti labi, cilvēki ir vienkārši aktīvi un sako lietām. Ja salīdzina Rumāniju ar Bulgāriju, tad ir ļoti interesanti. Un man šķiet, ka tas izpaužas arī šeit šajā komitejā. Mēs redzam, ka, piemēram, Bulgārijā ir ļoti tāda izglītot pilsoniskā sabiedrība, kamēr Rumānijā situācija ir pavisam savādāka. Un Dažreiz, piemēram, rodas jautājums, kāpēc ir tik maz sūdzību no Grieķijas, un dažreiz saksējies spāņu kolēģiem, ka viņiem nevajadzētu būt tik dusmīgiem, ka Spānija tik bieži tiek iekļauta šeit darba kārtībā. Viņiem ir jābūt lepniem par saviem pilsoņiem, ka viņi iesniedz šos lūgumu rakstus, ka viņi piedalās procesos. Te daudz varētu runāt par to, ko un kā dara presa, Tā bija tāda vispārīga piezīme, bet es domāju, ka to vajadzētu mums visiem ņemt vērā, ka pastāv dažādas atšķirības, tie ir temperamentos. Tālāk par jūsu formulētajiem civildienesta principiem. Es sagatavoju atzinumu par administratīvo procesu likumdošanu Eiropā un Tur mēs arī esam nofiksējuši civildienesta principus, un es ļoti ceru, ka mums izdosies pāriet no nesaistošām normām pie reāli saistošām, lai mūsu labās ieceres un sapņi par to, ka mēs būsim caurskatāmi savā rīcībā un tā tālāk, ka mēs to visu realizēsim praksē un ka izbeigsies šī slēpšana, slepenība, un ka mēs iziesim gaismā. Es ļoti ceru, ka mēs veiksim, ka mums būs ļoti veiksmīga sadarbība ar jūsu biroju un ka mums izdosies atrast risinājumu, lai regulējošo vidi starp institūcijām padarītu reālāku un lai no vārdiem mēs beidzot nonāktu pie darbiem. Un jāsaka, ka Dānija, Zviedrijā, piemēram, arī ir civildienesta principi, kas dod labumu valsts pārvaldēji, ne tikai pilsoņiem, jo līdz ar to valsts pārvaldes institūcijas uh, rīkojas daudz tādā drošākā un labāk regulētā vidē, kur ir noteikti skaidri noteikti darbības principi, robežas, standarti. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mums izdotos pārliecināt kolēģus komisijā un padomē, ka viņiem nevajadzētu baidīties no tā, ka pilsoņi seko viņu darbām. Uh, Un tas nav bīstami strādāt caurskatāmības gaisotnē. Tas var veid, palīdzēt veidot labāku sabiedrību kopumā. Un es ļoti ceru, ka mums būs tā rezultātā ļoti labas administratīvās tiesības pat ja mums neizdosies uzlabot piekļuvi dokumentiem, jo šis jautājums atkal kaut kā ticis svītros no darba kārtības. Paldies! Paldies Aukinens kundzei, Salafrakas kungs! Paldies priekšsēdētāji! Es uh gribētu pateikties Diemandūras kungam par ziņojumu kvalitāti, arī par to analīzi, kas ir ietverta šajā darbā, un arī paldies par jūsu darbu sakarā ar sūdiem, kas ir vērtas pret komisiju. Es zinu, ka mēs esam kritiski visi tie, uh, kas dzīvo mūsu valstī, un arī jūs uzvarat tas jautājumus, ieskaitot arī tos, ko mēs adresējam mūsu premjerministram. Mūsu uh, valsts ir dažādas, dažā, daži jautājumi izskan vienā valstī labāk, citā tiek, tiek uzņemti asi. Es negribētu pārāk vispārināt. Bet uh, masu mēdījos mēs redzam ļoti daudz dažādas atsaucas visrakstos par Grieķijas un Spānijas cilvēkiem, un kāds Vācijas žurnāls, avīze raksta par Grieķiju ka grieķiem, ka grieķi varētu balsot visādi vai pa kreisi vai pa labi, un tas galīgi nav svarīgi, jo galu galā maksās par visu vācieši. šeit tiek um, iztirdzāts Grieķijas piemērs, un viena valsts maksā par otru, un dažkārt tas tiek pasniegts ironiskā veidā, bet mēs visi par kaut ko maksājam, arī tās valsts, kur tiek uh, izplatīti šie žurnāli vai avīzes. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu turpināt šo lietu tādā garā. Tā bija tāda neliela atkāpe, jo Grieķi, tāpat kā citi Eiropas Savienības pilsoņi, ir tādi paši kā citi. Ir gan labie grieķi, gan labie vācieši un arī sliktie grieķi vācieši. Tas pats par spāņiem labie sliktie. Mēs visi savā sabiedrībās esam dažādi un tāpēc nevajadzētu šeit ne izsmiet, ne kariķēt kādu atsevišķu valsti. Tātad Eiropas ombuds. Jums ir noteiktas funkcijas un citas starpā ombuda funkcija ir arī sniegt taisnīgums sajūtu pilsoņiem. Un, kad jūs runājat par šo taisnīgumu sajūtu, tas nenozīmē, ka jūs sniedzat visiem taisnīgumu, jo eh, taisnīgumam ir tiesu sistēma, jūs strādājat ar izjūtu, ka pastāv taisnīgums tādā abstraktā formā, šīs emocijas vai taisnīguma sajūta, tā ir pati. Uh, tāda lieta, uz ko cilvēki var balsīties. Cilvēki negrib ziedot savu brīvības izjūtu vai savu taisnīgumu izjūtu, negrib pakļaut savus dzīves apstākļus kaut kam tādam, kas mazina taisnīgumu izjūtu. Un šeit atkal es atgriežos pie Eiropas dienvidiem. Nu, tur ir sociālie nemieri, kas ir radušies krīzes dēļ, Tāda ir situācija. Un jūs arī labi saprotat, ka tur ir ļoti svarīgi sniegt šo taisnīgumu sajūtu. Un tāpēc es uzskatu to par Eiropas ombudu ļoti svarīgu funkciju. Un vajadzētu jums arī strādāt tālāk tādā pašā garā. Ko tad gribēju jums teikt? Par budžetu kaut ko gribēju teikt. Es eh, konstatēju, ka jums ir pieaugums 3,5 eh, 89% jūs plānojat arī palielināt izdevumus personālam. 103 tūkstoši eiro ir administīvo izaugu, izdevumu pieaugums, bet vēl ļoti daudz izdevumi, milzīga daļa īstenībā ir saistīta ar pārcelšanos, uz citu ēku, jo, kā mēs te dzirdējām, ēka, kur jūs strādājat līdz šim, tagad tiek pārveidot par muzeju. Es domāju par šiem izdevumiem. Mums visiem ļoti interesē šie budžeta jautājumi, jo varētu rasties noteikts iespējas par šiem izdevumiem. Varētu salīdzināt jūsu izdevumu pieaugumu ar citu institūciju pieaugumu. Protams, ir labi, ka jūs varat uh, nodrošināt mūsu vajadzības, un arī jūsu institūcija ir nepieciešams mūsu sabiedrībai, lai būtu dažādu mm, pušu līdzsvars. Bet ir arī kaut kāds cits institūcijas, kas kontrolēs jūsu izdevumus, kas uzraudzīs. Un Kas tad uzraudzīs šo uzraugu? Tāds ir mans jautājums, un paldies jums, sniegsiet atbildi. Grazie, kolega Salavrakos Bulan. Paldies, Bulan kungs. Žurvēja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties Ombuda kungam par viņa darbu, eh, par viņa konstruktīvo lomu konstruktīvi strādājot ar sabiedriskiem dienestiem, aizstāvot pilsoņu tiesības. Man ir divi jautājumi, kurus gribu uzdot. Viens jautājums ir saistīts ar to, ko jūs jau teicāt. Jūs teicāt, ka 70 eh, lietas ir slēgtas, un tad ir vesela rinda citu lietu. Uh, kurus jūs izskatāt, runājot par ombudu, kā tas īsti notiek, kā jūs sazināties ar atsevišķām valstīm, jums nav tieši kontakti, kādā veidā jūs strādājat ar dalību valstīm, jo es saprotu, ka ļoti daudz lietas jūs nevarat izskatīt paredzētā laikā, kādā veidā jūs komunicējat ar attiecīgo dalībvalstu pilsoņiem šādās situācijās. Grazie, Bosināru. Paldies, Bosināro kungs. Domnā prešedinta, domnule ombudsmani Eiropēn. Paldies, priekšsēdētāji, ombuda kungs, godājumais Diamandorusa kungs Mums ir milzīgs gods un milzīgs prieks jūs sveikt šodien, kad jūs eh, stāstat par savu ziņojumu mūsu petī komitejā. Jūsu ziņojums apstiprina to, ko mēs jau teicām iepriekš. Mēs uzskatām, ka Eiropas ombuds ir ļoti uzticama organizācija un arī notiec, no, nodrošina saskari ar pilsoņiem, kā arī sadarbību ar parlamentu. Mums ir dalībvalstīs demokrātiskas institūcijas, mums ir visiem jādod iespēja izteikt savus domas par attiecīgo iestāžu darbu, tā tad ir ļoti labi, ka jūs iestādi pastāv un ka mēs izgūstam labumu no tā. Un Es arī gribētu pateikties jūsu darbiniekiem par paveiktajām aktivitātēm. Te ir daži jautājumi, kurus gribētu jums uzdot. Kā jūs nākotnē redzat sadarbību ar nacionālajiem ombudiem? Un šeit es gribētu ņemt vērā šīs trīs situācijas, ko mēs esam izskatījuši mūsu komitejā, kur, kas attiec arī uz atbildību Piemēram, mēs runājām ar Bulgārijas ombudu, tur ir ļoti pozitīvas atsaucis arī sadarbībā ar pilsoņiem, tad mēs arī izskatījām Rumāņu ombuda darbu. Un arī tur mēs darbu novērtējam kā ļoti labu. Un tālāk poļu ombuda pārstāvis, kas arī aizkustināja mūsu komiteju, stāstot par savu personisko iesaisti. Kādā veidā jūs izmantojat šo nacionālo pieredzi, kas nāk no nacionāliem ombudiem? Kādā veidā mēs varam to pārvērst par milzīgu sasniegumu visai Eiropas līmenī? Un visbeidzot, mēs zinām, ka drīz mēs uzzināsim jūsu adresi, bet taupības pasākumi nevar būt tāds universāls līdzeklis. Mums nedrīkstētu būt diktatoriska sistēma. Eiropas ombuds kā demokrātiska institūcija tāds, kam ir nepieciešams finansējums, un tāpēc es arī domāju un ceru, ka Eiropas parlaments būs pietiekami saprātīgs, ka mēs varēsim nodrošināt arī attiecīgo finansējumu, ņemot vērā, ka rezultāti jūsu darbam ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Paldies un veiksmi! Paldies, vairāk neredz, ka kāds lūgtu vārdu. Tie man Doras kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties deputātiem, kuri izteicās, un gribu pateikties arī komisijai par to, ka viņi uzteica manu darbu. Jāsaka, ka Tas tikai vēl palielina manu atbildību gan attiecībā pret jums, gan attiecībā pret pilsoņiem, lai darītu vairāk un lai kalpotu ne tikai pilsoņiem, bet arī institūcijām. Tātad par Kristensen kunga piezīmēm. Man šķiet, ka Tā kā komisija uh, strādā divas trešdaļas no Eiropas Savienības uh, ierēģiem, tad jāsaka, ka uh, viņu tātad to sūdzību īpatsvars, kas ir par komisiju, patiesībā atspoguļo tikai to, ka komisijas ierēģiņi sēdā salīdzinoši labi. Un es domāju, ka Tas, ka jūs uh, varat izmantot mūsu sniegtās rekomendācijas, tas tikai liecina par mūsu veiksmīgu darbību. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs varam sagatavot vienu lapusi, kurā ir uzskaitīti galvenie principi, kas cilvēkiem ir jāievēro savā ikdienas darbā, un tas noteikti palīdzēs viņiem izšķirties uh, šaubu brīžos. Kā vēlreiz paldies komisijai. Sinklērs Kons, paldies par jūsu komentāriem. Augst vērtēju par atklātumu. Tātad kategorija citi jūs norādītajā diagrammā, kurā ir norādītas valstis, attiecās divām kategorijām. Viena ir to sūdzību kategorija, kas uh, ir saņemtas no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un otrā kategorijā ir sūdzības, kas iesniegtas anonīmi. Tātad šīs divas kategorijas kopā veido rādītāju grupā citi. Jāsaka, ka es negribīgi piekrītu jums, tajā, ka ombuda institūcija pietiekami labi neatpazīst apvienotajā karalistē. Jūs veicējāt, ko es daru? Viena lieta, ko esmu darījis, ir esmu uzturējis ļoti intensīvus un plašus kontaktus ar uh, apvienotās karalistes uh, atbilstošu administrācijas struktūru, un Abrahams kundze ir ļoti veiksmīgs ombuds apvienotajā karalistē, kas atstāja aiz sevis ļoti iespaidīgu mantojumu, un uh, viņas t, uh, pienākumu pārņēmējiem novēlu visu to labāko. Esmu vairāk kā arī apmeklējis apvienoto karalisti, un es pastāvīgi piedalos Lielbritānijas un īrijas ombuda asociācijā, kas pārstāv lielāko un blīvāko ombuda institūciju tīklu pasaulē. Tādējādi, ņemot vērā manu apmeklējumu biežumu un uh, intensitāti, es domāju, ka esmu darījis diezgan daudz, un es ļoti ceru, ka mums izdosies saglabāt, teiksim, šo atbalstu no ombudu institūciju tīkla. Man ir grūti izmantot Sinclair, iz, iedomāties Sinklērs kundz, kā es varētu Eiropas de, eh, parlamenta deputātus izmantot uh, Uh, par informācijas izplatītājiem. Tas noteikti nav mans pienākums izmantot Eiropas parlamenta deputātus, bet ja Eiropas parlamenta deputāti, piemēram, tās karalistas vēlas izmantot manus dienestus, viņi vieteikti var to darīt, lai iepazīstinātu apvienotās karalistas pilsoņus ar Eiropas ombudu institūciju un tās darbību. Visbeidzot, kas attiecās uz budžetu, es gribētu pateikties gan Salafrankas kungam, gan Pastunāru kungam Vieglais risinājums budžeta jautājumos būtu paņemt saņemto sūdzību skaitu un sadalīt un izdalīt to ar budžeta asignējumiem. Bet papildus 2501 sūdzībā es gribētu teikt, ka mēs esam palīdzējuši kopumā vairāk nekā 22 tūkstošiem cilvēku, un ja šo budžetu izdalam ar 22 tūkstošiem, tad jūs redzēsiet, ka būtiski samazinās eh, šīs vienas eh, palīdzības īpatsvars. Eh, es atvainojos finansējumu īpatsvars. Man ir liels prieks, ka es varēju atbildēt uz šī parlamentu lūgumiem atrast veidus, kā samazināt to sūdzību skaitu, kas nav pieņemams, un mums ir izdevies to izdarīt par 25%, tā kā šis samazinātais skaitlis, kas ir jūs priekšā, ir mūsu veiksmīgas darbības rezultāts, palielinot uh, to sūdzību skaitu, kas kvalificēs izskatīšanai, un samazinātu to skaitu, kas neatbilst kritērijiem. Tālāk, pēdējo trīs gadu laikā mums ir bijuši trīs budžeti, un budžeta pieaugums, kad nekad nav pārsniedzis 0,1%. Līdz ar to tas liecina par to, ka ombuda institūcija vienmēr ir apzinājusies nepieciešamību ievērot taupību. Šī gada palielinājuma iemesls jau tika jums paskaidrots. Eiropas parlaments ir nolēmis pārcelt ombuda institūciju uz citām telpām, lai esošās telpas varētu izmantot Eiropas vēstures muzeja vajadzībām. Un līdz ar to būtiski ir palielinājusies nomas maksa jaunajās telpās. Tālāk, papildus štata vienība ir vēl viens parlamenta darbības rezultāts, jo vēsturiski parlaments ir palīdzējis ombudām piešķirot grāmatvedi. Tagad mūs informēja, ka grāmatveža štata vienība ir jāiekļauj mūsu štatā un mūsu pienākums ir pieņemt darbā šādu grāmatvedi. Es ļoti ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu bažām un jautājumiem. Augens kundze, liels paldies jums vēl vienu reizi par jūsu komentāriem un arī par atbalstu. Mēs tam ļoti jums pateicīgi. Es tikai atkārtošu to, ko jūs pati teicāt, kā var interpretēt dažādā veidā šo iesniegto sūdzību skaitu, ka šī interpretācija, šis skatījums var būt dažādi. Es noteikti neskatos pēc sūdzību skaita, neuzskatu, ka skaits norāda uz problēmas būtību. Ja absolūtos skaitļos vislielākais sūdzību skaits nāk no Spānijas, kas ir mazāk valsts nekā Vācija. Es jums varu pateikt, ka pēdējos piecos, sešos gados Spānija absolūtos ciparos bija apsteigusi Vāciju. Tas nenozīmē, ka Spāņi nepārtraukti sūdzās, bet uh, lieta tāda, ka viņiem ir pazīstama ombudu kultūra, ir gan reģionālās institūcijas, gan nacionālās, lokālās. Uh, Un eh, tātad es varu tikai atbalstīt to, ko jūs teicāt par šiem skaitļiem. Administratīvās tiesības jūs noteikti zinat, kāds ir mūsu pamatlīkums ombudu institūcija. Mans uzdevums un pienākums ir pildīt to, ko šī institūcija ir izlēmusi. Ja šis likumdevējs pieņem kādu likumu, tad man ir pienākums to izpildīt. Un ja Eiropas parlaments pieņem administīvo likumu, tad ombudam būs tas jāīsteno tāpat kā visi citi likumi. Mēs uzskatām, ka likums ir minimālā prasība, minimālo prasību kopums un tālāk klāt pie tā visa mēs liksim arī labo administrāciju, kas ir kaut kas plašāks nekā tikai likuma teksts. Es katrā gadījumā gaidu likumdevēja lēmumu šajā jautājumā. Visbeidzot, es varu jums tikai piekrist, ka ne tikai pilsoņi, bet arī administrācija šeit darbojas, un abi iegūst tikai labumu no šāda regulējuma eksistences. Salfrankos kungs, es atbildēšu jums mūsu kopējajā valodā. Με αυστηρότητα. Lielas paldies, Lafrankos kungs, par to, ko jūs teicāt. Jūs vienmēr esat ļoti kritisks, tā arī gaidīju. Es arī uzskatu, ka deputātiem ir jābūt kritiskiem. Es Katrā ziņā šeit bija ieradies stāstīt par savu ziņojumu, un, protams, neko citu, kā tikai produktīva redakcija, nu, eh, reakcija no jums arī negaidīja. Tālāk jūsu komentārs skāra vairāk esošo politisko situāciju. Tas gan nav ombuda pienākums eh, to komentēt. Es eh, tiešām jums piekrītu zināmām mērā par šo taisnīgumu izjūtu, ka izjūta par to, kas ir taisnīgums, tas atšķirs no tiesas vai taisnīgums spriešanas. Šeit ir laba administrēšana no vienas puses un tiesiskums, legalitāte no otras puses. Liels paldies, ka jūs sniedzāt papildus skaidrojumu attiecībā uz budžeta. Uh, pieaugumu, bet es jau atbildēju to, ka tad, kad atbildēju Sinklers kundzei. Bet es atbildēšu pēc kārtas uz visiem jautājumiem, kā tie ienācās. Par laiku, kas mums būs nepieciešams lietas slēgšanai. Es jums teikšu tā. Mums ir ļoti apmierinotu šo situāciju. Pēdējo gadu laikā mēs e, samazinājām vidēji šo laiku, tātad laiku līdz sūdzības izskatīšanai un slēgšanai. Un tagad tas ir apmēram 9 mēneši. Un šeit vēlreiz gribētu izmantot iespēju un jums pateikt, ka, piemēram, sēstos gados pagājušā gadsimta tur bija grāmata ar ļoti tādu interesantu nosaukumu par to, kā es cīnos ar statistiku. Protams, mēs varētu izskatīt dažas lietas triju mēnešu laikā, bet tad ir kādas citas lietas, ko izskatām ilgāk, izskatām pusotra gada, ko mēs gribējām norādīt ka apmēram 55% lietu tomēr tiek slēgti līdz gada beigām, un mēs gribam nepārtraukti samazināt šo termiņu. Un kopš 2008. gada mēs esam ieviesuši jaunu procedūru, kas ļauj mums pātrināt arī sūdzību izskatīšanas veidu. Jūsu otrais jautājums kā es cenšos veicināt sadarbību tām valstīm, kur nav ombuda institūts. Jāsaka, ka šeit nacionāla līmenī šāda situācija ir tikai Itālija. Vācija ir sūdzību komiteja, kas eksistē gan federālā līmenī, gan arī zemju līmenī. Un vēl tur ir četri vai pieci ombudi tieši, kas strādā pavalstīs. Tātad mums ir noteikti kārtība, kas ļauj mums tiešā veidā uzturēt sadarbību ar Vācijas kolēģiem. Itālijā, diemžēl, situācija ir smagāka, jo nacionālā līmenī, jāsaka, tā ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur nav iespēja be, ārpus tiesas kārtībā risināt šādus jautājumus. Es esmu daudzas reizes viesojies Itālijā no savas puses, centos virzīt šo jautājumu, lai būtu tāds likums pieņemts. Man bija arī tikšanās ar prezidentu Neapolitānu. Un varbūt ir tāda informācija, ka esošā valdība ir varbūt vēlīgāka pret šo soli. Varbūt viņi skatīs to labvēlīgāk, un tāpēc attiecīgi es esmu nosūtījis arī vēstuli, un varbūt tas palīdzēs atrisināt šo situāciju Itālijā. Droši vien jūs ļoti labi zināsiet, ka lok fiskālais līmenis tika pilnībā iznīcināts pagājušā gadā. Tieši mediācijas ziņā ir tikai reģionālais līmenis un ir 20 reģioni. Un tikai 11 reģionos ir šie mediātori. Tad vēl ir ļoti liela daļa, kur tādu nav. Un mēs esam vienmēr gatavi palīdzēt, lai uzlabotu šo situāciju. Postināro kungs. Es atvainojos. Dēļ tehniskas problēmas es nesaklausīju sākumu jūsu runai, bet es domāju, ka es sapratu jūsu jautājumus. Es gribētu pateikties par to daļu, ko es saklausīju. Jūs izteicāties ļoti pozitīvi par Eiropas ombudu. Un es uzskatu, ka visi šie komplimenti tikai vēl vairāk pastiprina, paaugstina mūsu atbildības e, sajūtu. Mēs esam gatavi vēl labāk strādāt. Par jautājumiem, par jūsu pirmo jautājumu teikšu tā, kādā veidā es izmantoju Nacionālo valsts ombudu darbību, lai kopā veicinātu mūsu darbu. Teikšu tā, ka lielākais instruments kas ir mūsu rokās, ir Eiropas ombudu sistēma. Ja mēs izmantosim šo sistēmu pareizi, tad mēs mainīsimies ar informāciju labāko praksi, tad mēs saņemsim arī sūdzības no valsta kolēģiem, sūtīsim arī viņiem. Jāsaka, ka mums tāda aprīt jau tagad ir. Vēl mēs tāds izinošs jautājums saņemam no valsta kolēģiem pieprasījumus, lai skaidrotu Eiropas likumus. Mums ir ļoti daudz dažādu veidu, kā mēs sadarbojamies ar valstu ombudiem, tas visu, lai uh, panāktu divus mērķus, lai uzlabotu zināšanas par Eiropas likumiem dalībvalstīs. Mēs zinām, ka Eiropas likumi ir ikdienas realitāte dalībvalstīs, tāpēc noteikti viss tas ir jāizjūt pašā zemākajā līmenī, gan civildienesta līmenī. Mūsu kolēģi informē šos dienesta pārstāvs, civildienas pārstāvs, un arī mēs strādājam caur tieslietu institūcijām, ko es vienmēr daru. Uh, tiekoties ar attiecīgo institūciju pārstāvjiem dalībvalstīm. Jūs pieminējāt valstis arī Bulgāriju. Jāsaka, ka Bulgārijā ir lielisks jaunais ombuds, ar ko mēs sadarbojamies ļoti labi. Viņš ir arī orientēts uz savu biroju un dienestu vispār pārveidošanu, restruktūrizāciju, labprāt sadarbojas ar citiem. 2013. gada es esmu apsolījis Janku kungam, ka apmeklēšu jūsu valsti un Jankova kungs ir jauns ombuds Rumānijā. Un esmu ļoti gandarīts, ka viņš ir tik ļoti enerģetisks un gatavs strādāt pie dažādām iniciatīvām, lai uzlabotu tātad informāciju Rumānijā par šī ombuda darbu. Un vēl gribētu pateikties gan jums, gan arī Salafrakosa kungam par ļoti emocionāliem komentāriem par manu budžetu. Varu tikai atbildēt tiem pašiem vārdiem, ko teica Sinklērs kundzei. Šo budžetu pieaugumu ir pieprasījis parlaments. Mēs to neprasījām, un pēdējos gados mēs, piecos gados mēs esam prasījuši pieaugumu, kas līdzinās nulē gandrīz vai. Paldies! Grazie! Paldies jums, Demanduras kungs. Paldies arī visiem kolēģiem par jūsu komentāriem jautājumiem. Paldies par daudziem ierosinājumiem, ko esam tādu guvuši. Un tad, protams, arī mēs sagatavosim savu ziņojumu no savas puses par jūsu arī darbu. Un tad jūlijā vēl atgriezīsimies pie jautājumu. Un tad Iespējams, kad arī vēl dažas lietas pamatīgi varēsim vēl izdiskutēt. Bet, nu, mēs vēl lūksim arī Eiropas tiesības ar uzkavēties, jo arī vēl papildus jautājums, kas viņam tā tiek uzdots. Tātad tas īpašās jautājums arī kas saistās arī tad īpašā 2010. gadā sagatavoto lietu numur 2 1591 par tad um, Eiropas tiesības sarga veikt izmeklēšanu sudzībā pret um, Koronas komisiju par Vīnas lidostu. Jā, paldies priekšsādātāji par šo doto iespēju. Paldies jums par iespēju, kas ļauj tad man jūs iepazīstināt ar šo pagaidu vienošanos kur mēs esam noteikuši, ka Eiropas tiesības sargs ierodas vispirms jums, pirms viņš nāk klajā ar kādu īpašo ziņojumu parlamentam. Un šis speciālais ziņojums, tas ir mūsu vienīgais tāds un beidzamais tiešām ierocis, ko es kā tiesības sargs varu izmantot, jo vēlējos jums vēlreiz atgādināt. Mani lēmumi nav juridiski saistoši. Es vienkārši balstos uz savu pārliecināšanas spēju, lai nodrošinātu to, ka tiek pieņemti tiesmēm labvēlīgākie lēmumi un lai nodrošinātu, ka visi pieņemt iestāžu lēmumi ir saskaņā ar mm, lietu kārtību. Un mēs redzam daudzies lietas, kas tiek iesniegts un arī atspoguļot, tad 16 pusgadu laikā ir sagatavoti 80 e, īpašie ziņojumi, reiz ir skaidrs pierādījums tam, cik laba ir sadarbība starp Eiropas parlamentu un Eiropas tiesības argu lielāko, lielākā daļā lietu. Katrā ziņā jūs arī ļoti labi zināt, ka šis īpašais ziņojums ir vērsties uz parlamentu, un īpaši mēs sagatavojam kaut kādus atsevišķus arī ziņojumus, tad sadaļas, uh, rekomendācijas, tas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu tiešām labāku atrisinājumu. Īpašais ziņojums netiek uh, iesniegts kā forma pārāk bieži, bet būtiskos atomus tas tiek darīts. Un tas ir veids, lai arī parlaments tad izdarītu savu spiedienu un ir pār, pārliecinātu um, attiecīgo iestādi. Parlaments labi zina jau šādu speciālo ziņojumu, gan pēc procedūras, gan arī pēc tālākajām darbībām. Es tomēr ceru, ka šeit izskatot īpašo ziņojumu, parlaments vienam, vienmēr ņems vērā arī Eiropas tiesības sarga iespējas arī tad uh, izklāstīt savu viedokli un tāpat arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāju viedokli, iespējami izklāst, kas ir precīzi nostiprināts arī Eiropas Lisabonā slīgumā un īpaši pamatiesību hartā. Īpašais ziņojums un parlamenta atbildi, tas tika kopēji apskatīts, un tas tad kopā veido tiešām tādu galveno balstu ārkai, uz kuras balstām vispār mūsu tiesībāku. Un tad šajā īpašajā gadījumā 2591, 2010. gads GAGA pret Eiropas komisiju. Es norādu, ka Eiropas komisija nav ņēmusi vērā, ka Eiropas iestādes bija nonākuši interešu konfliktā, izskatot šo lietu. Un netika nodrošināta pārskata procedūra, uh, un nebija iespējams to izmantot sūdzības iesniedzējiem. Līdz ar to šo speciālo ziņojumu es aicinu parlamentu izdarīt arī visus savus spēkos, lai nodrošinātu, ka komisija maina savu viedokli un nodrošinātu arī iespējams pārskatīt šo procedūru, pārskatīt procedūru. Vīnas procedūras, uh, vīnas lidos izbūve nozīmēja atsevišķu ēku izbūvi ar Austrijas um, iestāžu piekrišanu. Savukārt Eiropas saimnības tiesības pieprasa, lai dalībvalsts vispirms veiktu arī vidas ietekmējumu uz vidu notiek, novērtējumu. 2006. gadā 27 pilsonu institīvas tika vēstas tieši pret negatīvām sekām, kuras viņuprāt radītu vīnas lidostas paplašināšana. Un viņi vērsās Eiropas komisijā, norādot, ka nav īstenots ietekmes uz vidi novērtējums. Komisija veic izmeklēšanu tiešām atzina, ka ietekme uz vidi šāds novērtējums nav veikts. Tomēr, tā kā lidos paplašināšanas projekts vēl gandrīz bija pabeigts, komisija vienojās ar Austrijas iestādēm, ka tā atturēsies no pārkāpuma procedūras uzsākšanas uz konkrētu nosacījumu, kā ar atpakaļojošu datumu, piedošana. Tātad netiek iedarbināta pārkāpuma procedūra Nu, ar vienīgu nosacījumu, kā Austrija, protams, ir jāveic ietekmes uz vidu novērtējums. Bet vienīgais, ko Austrija izdarīja, bija šāds ietekmes uz novērtējumu vidi. Nu, ar tas, protams, netika izdarīts mums pieņa, pieteikumu iesniedzējiem pieņemamā veidā. Viņi savā pieteikumā norāda, ka arī paši darbu veicēji paši reiz arī izsniedz savu, izsniedz savu atļaujas un norādīja, ka procedūra, kādā tiek pieprasīta un izsniegta atļauja, neatbilst Eiropas tiesībām. Tāpat arī viņi kritizē faktu, ka atbildīga iestāde, kurai uzticēts ietekmes novērtējums, ir reizē arī tā pati ministrija, kas izsniedz atļaujas ēku būvniecībai. Un pēc uh, šīs lietas izskatīšanas es piekrītu sūdzības iesniedzējiem, norādot, ka tiešām nav iespējams šo procedūru kaut kādā veidā arī vēl pārsūdzēt. Um, un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka Austrija jāsakārto savu pārskatu procedūru un ir tā jānodrošina. Tāpat arī es uzskatīju, ka sūdzības uh, argumentācija ir tiešām ir pamatota. Un tāpēc mans secinājums ir šāds, ka komisija nav nodrošinājusi ietekmes ievēr, uh, novērtējumu uz vidi, ietekmes novērtējumu īstenošanu atbilstīgi visiem standartiem. Un tāpēc uh, nebija pieņemams, kā uh, tikt jau pieņem pārsteidzīgi lēmumi par visu atbalstību, pirms tas tiešām netika novērtēts. 2010. gada novembrī sūdzības iesniedzēja vēlreiz vērsās pie mani, norādot, ka Eiropas komisija nav absolūti neko darījusi un nav iedarbināta pārkāpuma procedūra pret Austriju. Tieši tāpēc es uzsaku otro izmeklēšanu, un tās ietvaros es arī pārbaudīju komisijas materiālus. Izmeklēšanas rezultātā es sagatavoju rekomendāciju priekšlikumu jo komisijai, un tas jau bija 2011. gada martā. Un es norādīju, ka komisija nav veikusi svarīgākos soļus. Un šajos materiālus nekas neliecināja par to, ka komisija rakstveidā būtu pārskatījusi arī to, kādā veidā notikusi komunikācija starp sūdzības iesniedzējiem un Austrijas iestādēm. Uh, Tieši tāpēc es norādīju, ka es savu pirmo izmeklēšanu pārtraucu, jo komisija norādīja, ka viņi iestāsies par to, lai Austrijas iestādes būtu paveikušas un tiešām iznošu ietekmi uz vidu novērtējumu. Un komisija, diemžēl, šo vienošanos ir pārkāpusi. Savā otrajā izmeklēšanā es norādu, ka Skaidri uzskatāmie interešu konflikts ir acīm redzams un ir šīs izvirzītās sūdzības pamatotas. Vienlaikus arī atsaucos Austrijas revizijas palātu, es norādu, ka nav pārliecības vairs, ka Eiropas iedzīvotāji, Austrijas iedzīvotāji var izmantot šo pārskatu procedūru Austrijas tiesību kontekstā. Tāpēc mans secinājums bija, ka komisija noņēmusi vērā mans pirmās izmeklēšanas secinājums, un tieši tāpēc es ierosināju komisijai uh, tomēr novērst tos jautājumus, kurus esmu izcēlis, un veikt ietekmes novērtējumu uz vidi. Diemžēl komisija nav nekādā veidā mazinājusi manas iepriekšējās bāžas, kuras apkopoja arī savos secinājumos, un nav atrisināts interešu konflikts. Tāpat arī arvien ir neskaidrs jautājums par pārskatu procedūru un ka tā vispār nav pieejama Austrijā. Un tad no komisijas viedokļa arī izriet, ka viņi, manuprāt, nemaz nebija svarīgi noteikt, vai šāda pārskatu procedūra vispār ir pieejama, vai arī nepieciešams veikt šādu ietekmes uz vidu novērtējumu, vai arī viņi nemaz nedomā par to, ka tiešām šāda pārskatu procedūra būtu nepieciešama. Tāpēc es uzskatu, ka tas viss kopā saņemot ir nopietns labs administratīvās prakses pārkāpums. Un mēs redzam, ka Austrijas un komisijas iestādes pilnībā ignorē šīs konstatētās nepilnības. Komisija norādīja, ka e, šī likuma burts ir saistošs tikai Austrijas iestādēm. Un es norādīju, ka uh, iestādes izsniedz darba atļaujas, kaut arī tās nebija izvērtējušas šo projektu ietekmi uz vidi. Tādēļ šī argumentācija bija nepārliecinoša. Tādēļ es aicinu Eiropas parlamentu uh, izvērtēt šo īpašo ziņojumu un lūdzu parlamentu aicināt komisiju pārskatīt savu nostāju attiecībā uz pārkāpumu procedūras izskatīšanu Vīnas lidostas gadījumā un lai novērstu manis identificētās nepilnības. Tas nozīmē, ka tālākajiem pasākumiem pārkāpumu procedūrā ir jāņem vērā nacionālo dalību valstu varas iestāžu pienākums nodrošināt sūdzības autoriem pieeju apelācijai, kā arī skatīt direktīvas piemērošanu 85 šķērsvītra 897. Paldies Diamandoras kungam! Un tad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājas kundze, paldies ombud kungām. Es gribētu vispirms pateikt, ka kopumā mums bija ļoti laba sadarbība starp komisiju un ombudu vidas jautājumos. Viens no šādiem piemēriem ir mūsu komunikācija par īstenošanu, kur pārņēmām ideju par ombudu tīklu. Šajā gadījumā mēs tomēr joprojām paši vēl neesam viensprātis un mums vēl ir jautājumi pār jūsu sagatavoto ziņojumu, kuru mēs, protams, uztveram ļoti nopietni. Jo tā kā šis process eh, šeit parlamentā tikko sācies, gribētu norādīt uz mūsu galvenajām problēmām. Tātad diskusija ir divi galvenie bloki. attiecībā uz šo ietekmes izvērtējumu. Pirmkārt, jautājums par to, kāda ir pārkāpuma procedūra pievienotā vērtība, ja šis pārkāpums ir noticis pirms daudziem gadiem. Otrs jautājuma bloks ir par to, kāda ir atšķirības starp tiesisko pienākumu atbilstoši ietekmes izvērtējumu direktīvai, ko komisija varētu piemērot, un ko varētu uzskatīt par sliktu administratīvo praksi no dalībvalstu puses. Par pirmo jautājumu. Šajā gadījumā mēs runājam par nelieliem projektiem, kā piemēram stāvvieta, tornis, apgaismojuma sistēmas, kas tika uzsākti 1999. gadā, bet par kuriem sūdzību saņēmām 2006. gadā tikai. Tātad Sūdzības autori varēja vērsties Austrijas tiesā, un patiesībā citi sūdzības iesniedzēji šajā pašā lietā vērsās tiesā, un patreiz šī lieta atrodas Eiropas kopienu tiesā, tā nav slēgta. Tad mēs gaidām Eiropas kopienu tiesas nolēmumu. Lai kāda nebūtu situācija, tā tad ir uzbūvētas vairākas ēkas pretrunā novērt, ietekmes izvērtējuma direktīvai. Šajā gadījumā mums ir divas iespējas. Viena iespēja ir panākt kompensācijas pasākumu īstenošanu no varas iestāžu puses, otra lieta ir vērsties tiesā, cenšoties panākt būvatļaujas anulēšanu un ēku nojaukšanu. Tā šķiet ekstremāla situācija. Bet jūs ceturtie no komisijas preses relīzes uzzināsiet, ka mēs to šādu pieeju apsveram attiecībā uz vēja turbīnām Eiropas dienvidu austrumu valstīs. Mēs nolēmām izmantot pārkāpumu procedūru šajā gadījumā un iegūt pēc iespējas eh, lielāku kompensāciju no Austrijas varas iestādēm. Mēs vēlējāmies, lai ietekmes novērtējums koncentrētos uz šo situāciju, kas nav labojām. Un šķiet, tur sākas mūsu galvenās pretrunas. Šķiet, jūs kritizējat mūs par to, ka mēs nedarām pietiekam daudz kontrolējot šo ekspost ietekmes novērtējumu. Mēs uzskatām, ka likums neļauj mums iet tālāk. Tālāk par iespēju pārsūdzēt lēmumu. Kā jūs norādat savu ziņojumu 53. punktā? Būtu taisnīgi nodrošināt pārsūdzības iespēju, bet mums ar to nepietiek, jo jūs nevarat izmainīt administratīvā procesa normas vai civil procesa normas. Austrija nevar izmainīt savus likumus vienas projekta dēļ. Tālāk satiecās uz interešu konfliktu. Ietekmes novērtējuma direktīva neregulē šo jautājumu. Kad tiesa vai augstāk stāvoša iestāde atceļ padotības iestādes lēmumu tad tā atgriezīs lietu iepriekšējās instances tiesā. Tā kā pat, ja Eiropas kopienu tiesa uh, atcels reģi reģionālās tiesas lēmumu, tad šī lieta tiks atgriezta atkārtotā izskatīšanai reģionālā līmeņa tiesā. Mums interpretējot ietekmes izvērtējumu direktīvu, mēs ne, nevarējām darīt neko vairāk, kā tikai atgriezt šo jautājumu izskatīšanai varas iestādēm. Uh, Jūsu ziņojums arī tika apspriests ar Austrijas varas iestādēm, bet mēs nevarējām neko vairāk darīt šai sakarā. Vēl viena lieta, ko gribētu noprecizēt. Par 57. punktu savā ziņojumā jūs apšaubat Tātad jūs sakat, ka mēs ļaunprātīgi izmantojām jaunās normas par ietekmes novērtējumu. Mēs uzskatām, ka nē, ka ietekmes novērtējums par trešo skrējceļu, kas patreiz notiek, aprēķinās kumulatīvo divu projektu ietekmi. Tā kā šeit šķiet varbūt ir izveidojies pārpratums, un mums ir savādāks iedoklis par to, kā ko sevī ietver šis jaunais ietekmes novērtējums, un tā kā tā būs kumulatīvā ietekmes izvērtēšana, Tad, piemēram, kā Rumānijas gadījumā, ir jāņem vērā esošā situācija, piemēram, par šīm vēja turbīnām. Tad Austrijas varas iestāde valstis uztur ar mums kontaktu, un mēs viņiem apstiprinājām, ka viņa ietekmes novērtējums pilnībā ņem vērā ietek, iepriekšējo darbu ietekmi. Galvenā problēma šai lidostai ir trokšņa līmenis, un mēs saņēmām informāciju, ka austrieši ļoti nopietni izturas pret šo gaisa pie, trokšņa piesārņojumu, un daudz vieglāk ir aprēķināt jaunā trešā skrēceļa eh, radīto trokšņu piesārņojumu. Mm, Austrijas varas iestādes, domāju, ļoti nopietni izturas eh, pret šo situāciju. Es tikai gribēju vēlreiz norādīt, ka jūs esat identificējuši pareizās problēmas, bet mēs uzskatījām, ka mēs nevaram pārsniegt ar likumu noteiktās pilnvaras, un mēs uzturām saziņu ar jums un arī sūdzību autoriem. Paldies! Grazie! Alla... Paldies komisijai! Gribētu pateikties arī ombudam par paziņojumu šai sakrā, vai kāds vēlas izteikties. Bostināro kungs lūdzu. Like in Shakespeare, with the answers we got today. Tāpat kā Šekspīrs ir teicis, ar šodien sniegtajām atbildēm tiek radīti jauni jautājumi. Un kādēļ? Pirmkārt, lieta, ko ombudu kungs nu pat pieminēja. Un mums šķiet, par ietekmes uz vidi novērtējumu ticamību, kad šo novērtējumu veids investori. Tāpat kā daudzos citos gadījumos Eiropā, Tas ir klājš interešu konflikts, jo pats investors novērtē savas investīcijas ietekmi uz vidi. Otrakārt, ja tas notiek Austrijā, kurā ir sen iedibināta valsts pārvalde, spēcīgas varas pārvaldes iestādes, tad Kā gan iedomāties, ka līdzīga situācija nevarētu izvērsties citās valstīs, kur varas pārvaldes iestādēm varbūt nav tik liela pieredze? Piemēram, Rumānijas piemērs, jā, arī. Vai mēs varam Eiropas līmenī uzticēties, ka katra dalībvalsts pilnībā piemēros Eiropas Savienības normas, ja mēs redzam, ka pastāv šādas problēmas. Un mans pēdējais jautājums. Kādēļ mums ir nepieciešama jaunā direktīva par ietekmes uz vidu novērtējumu? Tas mums ir nepieciešams tādēļ, lai atrisinātu tikai šīs problēmas. Un šeit atkal atgriežos pie Rumānijas piemēra vai Bulgārijas piemēra ir pārāk daudz problēmu, un es gribētu vērsties pie vidas ģenerāla direktorāta. Mums noteikti ir jāuzlabo pa, to, komisāra Patočņika administrācijas kapacitāte, risināt tās problēmas, kas ir reāls. Un daudz šīs problēmas nonāk mūsu komitejā lūguma rakstu formā. Es apsveicu ombuda iniciatīvu, apsveicu jūs vēlreiz šai sakarā un vēršos pie vides ģenerāldirektorāta un komisāra Patočņika. Laiks rīkoties, nevis runāt par postmortem analīzi vai līķa sekciju. Paldies! Il kolēģa Jār. Jā, vielen dank. Jārkungs. Paldies. Nu, labi, Viktors teica, varbūt tas nebija īsti par lietu, bet, nu, mēs saprotam, ko viņš domā. Um, Katrā ziņā, manuprāt, tiesības seksa ļoti precīzi iezīmē svarīgākās lietas. Nu, jā, kas attiec uz tad lielajiem būvu uzņēmumiem un būvprojektiem, uh, Ja, protams, daļai problēmas ir tā, ka dalībvalsts neievēro, bet viņam būtu jāievēro visas tiesības. Un tāpēc es, protams, esmu priecīgi, ka mums ir šāda tiesiskā paļāvība, jā, bet eh, mēs tomēr savā komitejā redzam, ka bieži vien arī dalībvalstīs, arī procedūrās tiek pieļauts kļūdas. Un tāpēc mums ir jāuzrauga lietas un jāskatās veids, kā mēs to varam tomēr, nu, kā es to varētu sacīt arī precīzi pierādīt un izpētīt kontrolētā veidā un tad skatīties, ko mēs varam darīt. Ja jau viss jau ir izdarīts, nu tad neko. Tad ir bezpalīdzīgi, tad skatāmies, kas ir. Tātad ir daudz vairāk tādu lūgumu raksti. Un komisija parasti norāda, jā, mēs pieņemam un paļaujamies to, kā tomēr dalībās ievēro arī procedūras noteiktās un tam līdzīgi. Bet mēs redzam, ka tāds īsti nenotiek. Un mēs ļoti, ļoti labi arī saprotam, protams, ombudu jo pie viņiem vēršas tad iedzīvotāji. Viņi saka, godātājs ombud, tur kaut kas nav kārtībā, un es tā pats pārsaku saviem vārdiem. Un lūk, tad ombuds vērš pie komisijas un tā tālāk. Šīs savukārt dialogs starp komisiju, viņi saka, ka jūs labi sadarbojaties, bet man liekas, ka jūs sakat sadarbības starp ombudu un komisiju. Vai komisijas reakcija, nu, manuprāt, bija nepietiekama. Mums vajadzētu īstenībā izskatīt to smalkāk. Un, ja es saprotu pareizi, tad, manuprāt, ombuds jau sniedz savu argumentāciju, viņš izveidoja tiešām šo argumentācijas stilu, piedāvājot risinājumus, bet komisija visu to nojauc. Un, man liekas, tas ir, jā, nu jāsaka. Ombuds, protams, domājot arī nevarēja šādas līdz situācijas pieņemt. Viņam skaidrs, ka bija jāvērš pēc tādu eh, risinājumu. Un tieši tāpēc ir labi, ka par šo situāciju varam runāt arī šeit plēnumā. Jo gal galā ir abas puses jāizskata, ir arī uzraudzības iespējas, un ja tur ir nopietnas kļūdas pieļaus, tad gal galā tas ir jānovērš. Un nevar vienkārši tā, nu, kaut kur pusceļā apstāties. Tas ir jāizdara līdz galam. Un tiesības sargam tas kļūst pilnīgi neiespējama situācija, jo iedzīvotājiem neko nepazūd, viņu sūdzības paliek. Un tāpēc tiesības sargs viņiem arī viņus neaizmirst. Un tāpēc, ja bija viena izmeklēšana, tad ir otra izmeklēšana un tas tā tam jābūt, tam jāturpinās. Oken. Okens kundze. Es gribētu jums pateikties par uh, to, ka izklāstījāt šī konflikta kontekstu. Uh, Es domāju, ka mēs vismaz eh, nākotnes plānos varētu ietvert ietekmes izvērtējumu likumu, kā teica kolēģis. Un vēl ir diezgan dīvaini ši, šo situāciju izskatīt. Tad kāds sūdzas, tad jūs dodaties uz to vietu un izvērtējat kā postmortem. Tātad. Un tas ir iespējams, un tad tālāk uh, nekas nenotiek. Ja tas nebūtu iespējams, cilvēki nomierinās un apsēžās un. Uh, nekas nenotiek, un tas nav pieņemams. Ja mēs gribam, lai būtu mūsu sistēma tāda nopietna, lai uz to skatītos kā uz nopietnu sistēmu, tad tas nav iespējams. Un es arī komisijas vietā nebūtu īpaši priecīga par šo stāstu, jo tad nekas nav tāds īpaši jauks. Katrā ziņā ombuda kungs, liels paldies, ka pastāstiet mums par šo gadījumu jo ļoti bieži mēs redzam tādu vienaldzību no cilvēku puses, ka vienalga, tāpat tās mēs neko nepanāksim, iestādes var darīt, ko grib, nevienam, visiem viss vienalga. Un šeit ir ļoti svarīgi izzināt šo lietu, lai zinātu, kādi likumi pastāv, cilvēki ir vīlušies mums ir jāsaprot, ko mēs varētu darīt, lai laustu šo reakciju pret institūcijām, pret mūsu vērtībām un likumiem. Paldies! Adesso non ci sono altre richieste di intervento, quindi... Eh... Es vairs neredzu nevienu, kas gribētu izteikties par šo jautājumu, tāpēc vēlreiz teikšu lielu paldies ombudam un došu jums vārdu kopsavilkumam. Not... Ombudam nav nekādi tādi ārkārtēji spēki. Nāsmu atbildīs par šo troksni zālē, bet es gribētu pateikties visiem deputātiem par reakciju, par atbalstu. Es laikam komentēšu to, ko šeit dzirdēju no komisijas puses. Es ļoti nopietni uztveru jūsu vēlēšanos noskaidrot šo lietu, bet es jums atbildēšu arī publiski, tīpaši divos jautājumos. Droši vien būsiet dzirdējuši, ka man ir lielisks attiecības ar komisiju vairumā gadījumu. Arī šajā gadījumā man bija ļoti labas attiecības, laba sadarbība ar DG Environment. Tur ir lielisks eh, direktors. Un sadarbība ir bijis ļoti laba. Arī ģenerāla direktors ir izmantojis Eiropas ombudu tīklu. Un mēs esam daudz lietas atrisinājuši. Arī mēs ļāvām viņam kontaktēties ar mūsu ombudu tīklu, lai atrisinātu šos jautājumus, kas bija pretrunīgi saulaicīgāk. Tad ir sadarbība, tā ir lieliska. Tomēr man būtu vēl trīs komentāri reaģēt uz to, ko jūs teicāt. Galvenā problēma, kas man bija, bija šāda. Tad, kad es saņēmu no jums tādu kā garantiju, ka lietas tiks sakārtotas. Es pēc tam izskatīju dokumentus, un es redzēju, ka jūs neko nesat darījuši, ka nav neviena dokumenta, kas liecinātu par to, ka ir kaut kādi darbi paveikti. Tā ir tā problēmas būtība. Varbūt ir bijušas kaut kādi mutiski mm, sludinājumi. Es varbūt to nebūtu pamanījis, bet mans mandāts, mans uzdevums liek man darboties ar rakstiskiem dokumentiem, lai es varētu šos rakstiskos dokumentus, pierādījumus nodot otrai pusē, un es neko nevaru otrai pusē iesniegt, ja man nav, manā rīcībā nav dokuments. Tāpēc Es saprotu, ka jums bija grūtības ar likumu, bet šeit problēma ir ne tikai likums, bet arī laba administratīvā prakse. Un es konstatēju, ka jūsu reakcijā nav bijis labas administratīvās prakses elements. Tāpēc uh, atkal man jāsaka, ka nekad ombuds nav pieprasījis, lai komisija dara kaut ko, lai šo ēku nojauktu. Nekur manās rekomendācijas nav rakstīts, ka es pieprasu, lai jūs jaucat nost. Šeit ir jautājums par procesu, kādā veidā jūs rīkojaties ar sūdzību no Eiropas Savienības pilsoņa, un viņš nevarēs iegūt tādu savu sūdzības pārskatu, jo Austrijas likums to nepieļauj. Un es ļoti cerēju, ka Eiropas komisija spēs atrast tādu novatorisku risinājumu labas administrīvās prakses ietvaros, un jūs ļoti labi zinat, ka komisārs ir demonstrējis vairāk kā ārkārtīgi savu kapacitāti rīkoties eh, radoši, eh, gadījumās, kad tas ir nepieciešams, protams, lai tas nav pretrunā ar likumu. Un es konstatēju, ka šī konkrētā situācija eh, varbūt nebija tas gadījums, kad jūs rīkojāties radoši. Un visbeidzot, es joprojām ticu un uzskatu, ka šeit ir interešu konflikts Austrijas republikas ministrija ir gan atļauju izsniedzēja šīm ēkām, un arī vienlaicīgi e, tā institūcija, kas saka, ka tur neko nevar darīt. Tātad šeit ir interešu konflikts, un es secinu, ka komisijas atbilde nepārliecina mani. Un arī es neieguvu apliecinājumu no komisijas puses, ka uh, sūdzības iesniedzējiem nav taisnība. Es teikšu, ka es tālāk nevaru izsnāt šo jautājumu. Tagad uh, jūsu augstajam orgānam būtu jārisina šis jautājums, un jums būtu šeit parlamentā jāstrādā mūsu iedzīvotāju labā. Paldies ombudu kungam. Mēs no savas puses centīsimies aizstāvēt jūsu iesākto lietu Mēs eh, centīsimies tālāk strādāt ar šo īpašo ziņojumu, un kā jau es teicu šorīt no rīta, tad šis ziņojums eh, ir zaļo pārziņā, tāpēc mums ir jānosauc arī referents. Paldies, Diemandoras kungs, par jūsu darbu, par jūsu sasniegumu, par to, ka atnācāt uz šeit. Un tagad es jūs slaidīšu vaļā. Jūs varat uh, doties un tālāk pildīt eh, savus darbus, kas ir jūs ļoti piepildītajā darba programmā. Paldies!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 Pārējām pie 18. punkta. Tas ir jautājums par Eiropas skolām. Anagori Kūdze runās. Es lūdzu jums vārdu. Yes. Good afternoon. My name is Anna Gori. And... Jā, labdien! Mani sauc Anna Gori, es esmu Interparents organizācijas priekšsēdētāja. Mēs koordinējam vecāku organizāciju darbu. Tātad mēs pārstāvam tos, ka vecākus, kas darbojas Eiropas skolās. Mums ir arī darba grupas tātad mums ir šī te interference komiteja no Brisele 1, Brisele 2 skolām un mēs arī pārstāvam arī to skolu, kur darbojas un mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem vēlāk. Es gribētu atkāpties uz situāciju pirms diviem, vieniem, pirms viena gada. Ļoti daudzi skolēni vecāki un personāls apvienojās demonstrācijās Briselē, Luksemburgā. Jūs varat arī atrast websētā attiecīgo informāciju par šīm protesta akcijām. Uh, mēs gribējām protestēt pret taupības pasākumiem Eiropas skolu sistēmā. 2011. gadā mūsu budžets tika samazināts par 7 miljoniem. Nākamajā gadā komisija gribēja, lai būtu nulle budžets palielinājuma ziņā, un gribēja, lai skolas izstrādā tādas tāmas, kur būtu šī nule un nebūtu pieaugums, tātad, lai līdzsvarotu budžetu. Lai trūkstošo kompensētu, ir nepieciešams pieņemt ļoti būtiskus lēmums par to, kur ietaupīt naudu, un šo ietaupījumu atrada reorganizējot kursus, arī samazināja uh, gatavošanās laiku skolotājiem, arī stundu skaita samazinājums, samazinājums mācībām skolotājiem un vēl kas jauns bija, tad, tad tika ieviesta diskriminācija starp skolniekiem. E, trešās kategorijas skolnieki vairs nedrīkstēja piedalīties savas cimtās valodas stundās. E, tālāk mums bija racionalizācija. Droši vien jūs visi zināsiet, ko tas nozīmē. Un tas ļoti nopietni ietekmēja galvenās pedagoģiskās jomas skolēnu apmācībā. Mazākās valodas, mazākās eh, sekcijas cieta visvairāk, un arī tas negatīvi ietekmē pašas mm, neaizsargātākās grupas, kā arī dabas zinātņu stundas eh, piemēram, Beļģijas bērns Francijas skolā šādā konfigurācijā nebija pietiekami, lai izveidotu klasi ķīmijai franču valodā, tāpēc angļu valodā tika ķīmijas klase izveidot un attiecīgi, ja nebija augstākai matemātikai pietiek, ne, mat, matemātikai vispār satveros pietiekam daudz skolnieku, tad, tad franču skolniekam vajadzēja iet mācīties angļu plūsmā, un tas ir tikai daži piemēri. Kāpēc ļoti grūti atrast, kur ietaupīt? Tāpēc, ka skolas budžetos nav papildu nauda. 84% no budžeta ir skolotāju algas, un ja ir nepieciešams kaut ko mazināt, tad tās ir algas. Un, lai iegūtu trūkstošos 4,2 miljonus, tika ieviests šis dokuments numur 33, tad vecāki protestēja un parakstīja uh, petīciju, un liels paldies, ka mūsu petīcija tik ātri ir uzklausīta. Eh, tātad 12. Eh, jūlijā bija ļoti interesanta debate. Lūk, tāda ir situācija. Vairs nav tāda finansējuma līdzvarošanai, kā paredzēts konvekcijā, un vairāk mēs neredzam arī pedagoģisko ilgtspēju šajā sistēmā, un tam ir ilgtermiņa sekas. Jūs nevarat izslēgt vai ieslēgt izglītību. Un tāpēc mēs paraudzījāmies uz Eiropas parlamenta virzienā, jo parlaments ir Eiropas skolu sistēmas aizsargs un mēs gribam, lai tiktu attiecīgi uzlabots mācību plāns Eiropas skolās. Šobrīd komisija DG Human Resources ir atbildīgs par skolām, un, bet viņi nedrīkst pieņemt lēmumus par pedagoģisko sistēmu. Tagad ar ļoti lielu interesi uzklausījām ombudu ziņojumu Mēs gribam, lai tiktu izvērtēta situācija pedagoģiskajā jomā. Tas būtu jādara eh, komisija, bet komisija netika galā ar šo uzdevumu, un ombudsmens jau paziņoja, ka šeit mēs redzam no komisijas puses sliktu administrēšanas praksi. Jūsu dokumentā par to ir rakstīts. Tad vispirms mēs gribētu lūgt, lai lūgumrakstu komiteja arī parlaments un komisija veiktu šo neatkarīgo ārējo auditu. Tālāk daži vārdi par šī gada budžetu. Šeit atkal mēs esam situācijā, kur komisija savā atzinumā saka saņemt e, par vienu miljonu mazāk atkal no šī līdzvarotā izlīdzinātā budžeta. Neraugoties uz visiem centieniem skolās mazināt izdevums, tagad jau trešo gadu notiek izdevuma mazināšana. kopā ir samazināts šis budžets par 284 miljoni. Tad pēdējā naktī bez budžeta pieņemšanas uh, ir atrasti 5 miljoni, un tagad 173 miljoni ir tas budžets, kas būtu jāapstiprina. Uh, bet mēs gribam 180 miljonus. Tā ir tā summa, kas tika sākotnēji paredzēta kā nepieciešamā summa, lai nodrošinātu skolu darbību. Tātad 180. Ir diezgan grūti strādāt šādos apstākļos, jo faktiskās iemaksas līdzvarošanas eh, vingrinājumā ir palielinājušās reālo izpausmē, bet No otras puses ir arī samazināt ienākumu no citiem avotiem sistēmā, kaut vai tāpēc, ka dalība valstīm arī nācās mazināt nacionālās algas saviem skolotājiem, arī nosūtītie skolotāji samazinājušies, tātad maz, mazāk ir nacionālās naudas un mēs to attēlojam arī uz grafika, un arī mazāk ir ienākumu no studentiem, kas maksā, tāpēc, ka eh, tagad ir jauna skolēnu uzņemšanas politika, mazāk brīvu vietu, arī skolotāju algas ir saskaņā ar jauno schēmu, kas īsti nedarbos. Tātad budžets, ko jūs uh, apstiprināsiet, tas neatbalsta reālās vajadzības, un skolām nav iespējams kvalitatīvi izglītības sniegt šādos apstākļos. Turklāt vēl nav nekādi uzlabojumi risinot kaut vai šo skolu pāraudzību dzīvotības problēmu, pārāk daudz skolēnu, pārāk maz skolē, skolotāju un arī ēku trūkums. Šeit eh, mēs atspoguļojam skolēnu skaitu Eiropas skolās un arī iemaksas uz vienu skolnieku, kā tas mazinās. Arī komisijas ieguldījums ir 59%, Šis līdzsvarotais budžets vai tā daļa ir stabila un nemainīga pēdējo daudzu gadu laikā. Dalībvalsts maksā 21%, tās ir algas Nacionālo valstu skolotājiem. Arī šī summa ir samazināta šogad, aizvien mazāk skolotāju tiek nosūtīti. Ļoti daudz dalībvalstis mazina savu skolotāju algas, attiecīgi es ieguldījums tam būtu jābūt lielākam. Arī 4% ir mazinājušās iemaksas uz tiem skolāniem, kas maksā. Ir trešās un ceturtās kategorijas maksājošie skolnieki, arī tādu ir aizvien mazāk, jo skolas nevar tos vairs pieņemt, vietu nav. Tad vēl kontekstā ar daudzgad finanšu schēmu um, skolas ir administrīvās sadaļā 5,7 miljoni ir es budžets, skolām ir no tā visa piedara mazāk kā 2%, tad 5,7%, nevis, nevis 5,7 miljoni. Un mēs gribētu tātad 180 miljonus. Mūsuprāt, tas atspoguļotu līdzsvarotā budžeta vajadzības. Vēl gribētu atsaukties uz Eiropas parlamenta rezolūciju no pagājušā gada. Ir nepieciešams ļoti nopietni paraudzīties uz Eiropas skolām. Es eh, domāju, ka parlaments centies šo jautājumu eh, sakārtot. Mēs uzskatām, ka konvencijas burts netiks pildīts, eh, būs arī skola ilgspēja mazināta ja mēs apdraudēsim fundamentālos principus, mazināsim izglītības kvalitāti un skolēnu labklājību. Attiecīgi, ja mēs apdraudam arī mūsu investīcijas nākotne, mēs izslēdzam vai nedodam noteiktām skolēnu kategorijām tā vienādu izglītības līmeni, līdz ar to mēs veicinām diskrimināciju, kas mūsuprāt ir ārkārtīgi negatīvi. Uh, Mēs gribētu atgriezties pie desmit fundamentāliem principiem no 53. gada, kas raksturo Eiropas skolu. Jūs šos principus varat lasīt tīmekļa vietnē. Tie joprojām ir būtiski, tikpat būtiski kā tad, kad Eiropas izglītība tikai dzīma. Mēs gribam, lai būtu reālais līdzvaroties budžets atstatīts, nevis tas, kas tiek piedāvāts jums tagad, bet vēl jums jāpieliekiet klāt papildus 5,5 miljonus, un vēl mēs lūgtu, eh, lai parlaments un komisija veiktu ārējo auditu, izvērtēšanas auditu, tas ir nepieciešams, lai nosargātu skolu pedagoģiskos aspektus. Un visbeidzot, mēs esam šeit, un visi vecāki pirms gada ir parakstījuši šo petīciju. Mēs ticam Eiropas izglītībai, skolām un arī atbalstam to gāru, ko, gāru atmosfēru, ko dod Eiropas skolas mūsu bērniem. Un mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams papildus aktivitātes no profesionāļu puses skolās. Mēs tās atbalstam. Mēs arī uh, atbalstam tās dalību valstis, kas ir gatavas investēt kvalitīvā izglītībā, mobilitātē. Mēs uh, gribam, lai šīs dalību valstis savu atbalstu paplašinātu attiecinot arī uz Eiropas skolām. Priekšsēdētāji, paldies par šo skaidrojumu. Un Berto Mariko no komisijas puses tagad atbildēs uz šo lūgumu rakstu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos atgādināt par pašu situāciju, kāpēc arī tik pieņem šādu lēmumu. Nu, visi šie jautājumi, protams, jau sākās no 2011. gada balsojuma budžetu. Toreiz budžeta iestādes, tātad Eiropas parlaments un padome, toreiz pieņēma lēmumu jau 2010. gadā Eiropas skolai un Eiropas skolas sistēmai piešķirt 174 miljonus eiro kā Eiropas Savienības iemaksu iepriekšējiem 171 miljonam, kurus pieprasīja komisija savā budžeta projektā. Piemēram, salīdzinot ar 2010. gadu, tātad iepriekšējo gadu, tas nozīmē vēl tomēr 6,5% palielinājumu arī pret šo samazinājumu, ko tad, ko ierosināja Eiropas parlaments un padome. Tātad mēs runājam par 10 eh, miljonu papildus piešķiršanu kā kāpinājumu, tas būtu 6,5% apmērā. Um, tas bija vienalga arī nozīmē divreiz palielināt administīvo budžetu. 2,5 reizes. Kopējais palielinājums, ko tika panāks toreiz, gan bija tikai 1,3% apmērā. Tad neraugoties uz vispārējiem taupības pasākumiem, tomēr mēs nevaram šeit runāt par budžeta samazinājumu. Uh, 2011. gadā Eiropas skolas pašas arī optimizē, optimizēja savus resursus un galvenokārt tad uh, pielāgoja skolotāju algas. Vēlos atgādināt, kā skolotāju algas ir uh, saistīts arī Eiropas uh, ierēģu atalgojumu um, modeli. Laimīgā kārtā tas nāk, protams, labi pašiem skolotājiem. 2004. gada reforma, kas tika arī, arī iztenota, netika priekš piemērota Eiropas skolu, skolotājiem. Un tomēr atbilstoši arī šiem paralēliem modelim, arī tad Eiropas skolu val, vadītāji direktori tomēr nolēma, kad ir e, šeit var piemērot šādu pašu reformu, kā tā jau ir veikta Eiropas iestādēm, ierēģiem, un līdz ar to arī attiecīgi pielāgot skolotāju atalgojumu. Un vienlaikus arī svarīgākais pasākums pielāgojot, optimizējot bija tieši tad palielinot skolēnu skaitu klasē un nosakot minimālo skolēnu skaitu, lai vispār izveidot klasi. Bet te bija galvenokārt Brisele 1 un Brisele 2 apsvērumi, kur skolotāji protestēja un īpaši vecāki Par to visatrauc, kad uh, varētu pasliktināties mācību rādītāji rezultāti. 2011. gada beigās mēs tomēr esam pārliecināti, ka 2011. gadā veiktie pasākumi uz izdevumu samazināšanu ir bijuši veiksmīgi. Eiropas skolas vairs ne, nevajadzēja viņam pieprasīt papildus finansējumu, un pats svarīgākais tomēr netika nekādā veidā uh, apšaubīt un mazināt mācību rezultātu. Šodien, uzklausījot šeit eh, interparents pārstāvi, um, izskan arī konkrēts prasība veikt auditu. Komisija jums piekrīt un uzskata interparents prasībā ir pamatot un audits šāds jau ir veikts. To ir īstenībā jau īstenojusi PISA, tad OECD ietveros, e, pirmkārt veicot tieši par Luksemburgas skolu, audita rezultāti ir ļoti pozitīvi, un mēs kopā ar OECD tā plānojam to veikt par visām Eiropas skolām, visu Eiropas skolu sistēmu. Tātad šis audits tiks veikts arī citās skolās. Bet vēlreiz uzsver, Luksemburgas rezultāti bija ļoti labi. Un Eiropas skolas eh, uzrādīja spīdošus rezultātus iepratiem citām skolām, vispārējām skolām Eiropas saimnībā. Vēl par citiem jautājumiem. Par šā gada budžetu. kas arī atspoguļot šajā līgumā, lūgumā. Tad tur runa par 2011. gadu, bet jau reaģēs arī par šā gada budžetu. Nu, vēlos jums norādīt, kā. Komisija pieprasījusi 5,1% palielinājumu budžetam salīdzinām ar iepriekšējā gada budžetu, un šis kāpinājums salīdzinām ar administratīvais izdevumu tiek iesaldēti. Tātad mēs nonākam situācijā, kad administratīvais budžets netiek palielināts, tur ir nulle kāpums. Skolas pašas savukārt iegūst 5,1% palielinājumu budžetam. Es domāju, te vairāk jautājums par pārpratumiem, par to, kādā veidā mēs varam nodrošināt sask, saskaņot ieguldījumus, iemaksas. Uh, Protams, ka Eiropas skolas sistēma ir atkarīga no Eiropas Savienības iemaksām, bet kā jau arī to ir arī nolēmusi pati valde, un kurā tiek pārstāvēt visas dalībvalstis. Man jums jāatgādina, ka Eiropas skolu gada budžetu pieņem tikai tad, kad Eiropas Savienības budžeta iestādes ir pieņēmušas atkal jauno budžetu. Un arī viss skaitļi tad ir saskaņoti ar Eiropas budžetu uh, norādīto piešķīrumu Eiropas skolām. Un pirms tam Eiropas skolām nav šāds pieņemts budžets. Tas nav atrauts, tad, tad viss ir kopā ar Eiropas Savienības kopējo budžetu. Lai gan tur, protams, notiek tā saskaņošana arī ar dalībvalstu iemaksām, nu, skatoties arī uz e, kopējiem valstu ieņēmumiem, bet padomas un parlamenta daļa jebkurā gadījumā ir neatkarīga šajā ziņā. Tā netiek pakļaut šim saskaņošanai. Te vēl bija pāris citi jautājumi. Viens ir par to, kā tiek jau tiek pārslogots un pārāk liels klases un par to, ka skolotājs nevar vēlreiz nosūtīt. Uh, um, tad nav sekundētās vietas. Nu, pirmkārt, ir skaidrs, kad ir skaidri aprēķini, kā, cik nepieciešami skolotāji, un to nosaka, pirmkārt, jau skolu bez skolotājiem vispār nevar pastāvēt, bet uh, šie nosūtītie sekundētie skolotāji ir absolūti svarīgi, jo viņi nodrošina arī absolūti šo nepārtraukto zināšanu nodevi, nodošanas procesu no nacionālas sistēmas Eiropas sistēmā ja mēs atsakamies no sekundētām vietām, tas ir tad ļoti bīti, bīstami. Un tas reiz ir apdraud un vispār jau skaidrs jautājums par Eiropas skolu sistēmas budžetu. Ja mēs atsakāmies no sekundētām vietām, tad sanāk, ka skolām būs jāpieņem darba vietējie skolotāji. Un ko tas nozīmē? Labi, tie visi, protams, iespējami labi skolotāji, bet ja mēs tomēr skatāmies līdzinājā sistēmu, kā tiek izvērsēta īpaši skolotāja konkursa kārtībā, tad, protams, tam ir cita pievienotā vērtība. Tāpēc komisija tomēr paļāvība raugās arī uz Eiropas parlamentu un viņu iespējām tomēr iedrošināt dalībvalstis tomēr turpināt šo praksu par uh, skolotāju sekundēšanu un uh, Eiropas sistēmā, zinot, ka viņi tad nodrošina šo principu ievērošanu, ko mēs runājam par proporcionalitāti. Tad uh, noteiktā proporcija, uz cik skolēniem ir viens skolotājs, kāds ir noteikts Eiropas skolas sistēmā. Jautājums par pārāk lielām klasēm. Nu jā, īpaši Briselē un Luksemburgā tā ir aktuāla problēma. Lai gan situācija nedaudz uzlabojas, šogad atverot četras jaunas skolas Briselē un divas skolas Luksemburgā, tā tomēr pilnībā netiks atrisināta, jo valde ir pieprasījusi arī jau piekto skolu Briselē, no šīs sarunas šobrīd vēl tiek risināts ar dalībvalstīm, un īpaši ar Beļģiju, un jāatzīst, ka Beļģija šobrīd nav neko piedāvājusi iespējamo pat vietu piektajai skolai. Nu, mēs ceram, ka šāds tomēr drīz strauji tiks atrisināts, lai mēs nodrošinātu šādu arī nepieciešamās vietas. Paldies, priekšsēdētāji! Vai kolēģi vēlas izteikties par šiem jautājumiem? Lūdzu, Jārkungs. Paldies! jau pareizi konstatēts arī tas, kā gan komiteja, gan Eiropas parlaments jau ir pievērsts padziļināt šiem jautājumam. Un arī komiteja šo savukārt lūgumu uzskatīja par steidzamu un uzskatīja ļoti neatliekami, ka jārisina šis jautājums. Un tātad parlaments ir katru reizi aktīvi iesaistījies šajā jautājumā. Nu, lūk, bet tieši tā ir pat problēma. Politisks šis jautājums ir skaidrs. Eiropas parlaments ir skaidri un nepārprotami arī paudzes atbalstu Eiropas skolām un arī pieprasīs nepieciešamu finansējumu. Uzskat, parlaments uzskata, ka šis modelis, ideja, nu ir izcila. Un tagad sanāk atkal, mēs visu laiku uh, nekur netiekam ārā no šā būtā lokā. Jā, tātad mēs atbalstam ideju, veidot Eiropas skolas, Tas arī paša parlamenta interesēs, un Eiropas parlaments taču arī nosaka, protams, budžetu, nodrošina finansējumu, savukārt dalībvalstis nodrošina skolotājus. Un šis jauktās kompetences prasa, protams, sarežģīts risinājums, un tagad, nu, ar vienu ir šīs problēmas, kas ar vienu ir ā, samilzušas. Nu, un parlaments taču, var teikt, pat 200% apmērā ir vienmēr iestājies par nepieciešamo finansējumu nodrošināšanu. Bet, nu labi, gan es, gan mani kolēģi, mēs varam, varam kaut ko mēģināt atrast, bet es tā kā es vairs nezinu, ko lai saku. Mēs esam vairākas reizes taču uzsveruši, un es vienmēr uzskatīju nepieciešam tāds audits, neatkarīgs novērtējums. Nu, īsti tāds neatkarīgs jau neviens novērtējums nekad nav, bet, nu, vismaz tāds ekspertu pamatots uh, atzinums, tas uh, vienmēr par labu. Uh, Un tas tad arī ir veikts, komisija to ir vairākas reizes pasūtījusi un skaidri ir iezīmējuši vairākas problēmas, proti, ka ir pārslogots klases. Mēs to zinām kā fakts, tas ir. Un tomēr mēs balstamies uz faktiem tagad, un arī tagad kā budžeta komitejā mēs precīzi pieprasām, nu, lai viņi tad attiecīgi to ņem vērā, bet kāds tālāk notiek, es nezinu. Mēs šo, protams, ekspertu atzinumu varam nodot mūsu budžeta komitejai, lai viņi tad izdara attiecīgus secinājumus un attiecīgi veikt šādas izmaiņas savā piešķirtā budžetā. Bet, nu, es jau pirmā sanāksmē norādīju, ka vēl vajadzētu šo informāciju precīzi pateikt padomēji. Godātās dalībvalstis, jums tomēr arī jāievēro savas saistības. Jūs arī esat atbildīgi par šos idejas iedzīvināšanu, tātad Eiropas skolu izveidi, uh, lūdzu arī tad uzņemieties savas saistības, nodrošinot savas pienākumu daļu. Jūs nevarat no tā tāda kaut kādā veidā distancēties. Gal galā tā kļūst mums ir pat kopēja izkārtne arī šī skola vispār par Eiropas ideju. Nu, ko es vairs nezinu, ko lai saka, varbūt laiks uzklausīt kolēģi domas un viedokļus. Paldies, Jārkungs. Efner kungs tālāk, lūdzu. Godātais Pīter Jār, nu, šo spriedzi es nezinu, vai es varētu atrisināt. Nu, es arī nezinu, kādu burvju trku te varētu uzbūt rusīt no hūtas. Nu, par Eiropas skolām katru reizi, kad uh, es saskaros ar ģimenēm, ar bērniem, kuri pirmkārt vienmēr ir absolūti priecīgi, ka šādas skolas ir, bet vienmēr norāda, ka tas ir neiespējamā situācijas. Klases ir pārpildītas un mm, visu laiku, protams, mēģina atrast kaut kādus vietējos risinājumus bet ir jāskatās, ka tiešām trūkstošais budžets, nu, tagad ir nonākuši absolūti tādā samilzuma punktā, kur, nu, nevar turpināt kā līdz šiem. Mēs, protams, nepieņemam budžeta lēmumus, tāpēc mēs šeit no savas puses Un to jau ierosināja pieteicās. Arī domājot par budžeta kontroli, budžeta kontrolē, tad mums būtu vēlreiz jāpievērš uzmanība, jo gal galā viņiem ir ietekme uz budžetu, mums tāds ieteiksmes nav. To es arī uzskatu par pamatot šo prasību veikt a, neatkarīgu novērtējumu, m, mm, auditu par vispārēju funkcionālu auditu, ko var labāk uzlabot, kā savādāk darīt. Nu, kādā ziņā vismaz šādu rekomendāciju tad mēs varam tātad arī pieņemt. Paldies! Ε, και στους δύο και στην πρόεδρο των, των Labi, vēl te, protams, arī es vēlētos neskusis uzdot jautājumu. 2012. gadā komisija, jūs sacījāt, ka budžets vēl nav apstiprināts un nav noteikts, cik liels tad būs Eiropas komisijas e, iemaksa sadaļa Eiropas skolām. Nu, man gan interesē, vai tad tas varētu nozīmēt to, ka augustā mēs tomēr uzzināsim, kāds būs piešķīrums Eiropas skolām. Uh, uh, if I understood correctly. Es pareizi sapratu jūsu jautājumu. Tad šeit es runāju par to jau tagad par 2013. gadu. Tātad domājot par tālāko budžetu projektu, komisija jau šeit sacīja 173. Jā, 173,8 miljoni eiro. Un mēs ceram, ka Eiropas parlaments un Eiropas padome, kā budžeta iestādes, arī šo piešķīrumu apstiprinās. E, galu galā par to jau nobalsoja Eiropas e, skolu valde, un e, kurā pārstāvēts arī visas dalībvalstis, viņi vienbalsīgi par to nobalsoja. Interferents pārstāvis. Pārstāvi. Mēs vēlētos, lai būtu 180 miljoni, un tos arī pieprasām, kas arī atspoguļo mūsu reālās vajadzības, nevis to, par ko ir nolēmuši, pieņēmuši lēmumu. Nu jā, es tā arī sapratu. Jārkungs, jūs priekšlikums kāds tad bija? Nu tad kopā savēlkot, mans priekšlikums ir šāds. Mums ir problēma. Skolas jau plāno nevis budžeta gadus, bet savus mācību gadus. Un līdz ar to šis kalendārais gads īsti neatbilst. Jo vajadzētu panākt to, kad arī skolotāji, kas uzstrāks strādāt mācību gadu, arī pabeidz mācību gadu. Uh, Bet nu, tas ir katru gadu mūžīgā problēma. Kalendārais gads un mācību gads tur neatbilst. Galu galā augustā mēs runāsim par jauno gadu, tad jau būs, protams, 2013. gads, bet nu, par to mēs neko nevaram šobrīd pateikt. Nu, tas ir neapmierinoši atbild šobrīd. Mums ir viens neskaita par sistēmu. Bet mans priekšlikums ir tāds, un Efnekungs ko teica. Tad šeit ir lūgumraksts, un mēs to tālāk pāradresēsim budžeta komitejai, un budžeta kontrols komitejai ar papildus piezīmi arī sniegt atbildi pēc būtības. Droši vien, ka viņi arī vēlēsies at, mm, kādu ekspertu atzinumu vispirms. Nu, vai tas tā būs, nebūs tā tā tīrā vēlme. Nu, ir citi, kas saka, viņiem pietiek, e, tik cik ir naudas, un citi saka, absolūti nepietiek. Nu, skatīsimies, tāpēc vajag šādu ekspertu atzinumu. Uh, Un tad budžeta komiteja, protams, ir tie, kas arī var nolemt arī par naudas piešķīrumu. Politiski, politiski, protams, viss ir kārtībā. Arvien mums ir spēkā Eiropas parlamenta absolūtais atbalsts Eiropas skolām. Kas nozīmē, protams, ka mēs nodrošinām finansējumu. Nav jau tikai tā, ka sirdi un dvēseli atbalstām, bet pārāk, vairāk nē. Tā tas nav domāts, un tās jau nav pieņemami. Mums tas tā ir vēlreiz jāapsaka. Un arī vēlreiz vēlos atgādināt, ka skolām um, ir cits cikls, un tad augustā viņi jau sāks domāt par 13. gadu, un tad viņam ir jāzina, ar ko viņi var rēķināties. Nu, lūk, tas ir priekšlikums. Tad at, atstāt atvērtu šo lūgumu rakstu, nosūtīt tālāk to budžeta komitejai, un to visu vēl, pirmkārt, virsīt steidzamības kārtām. jo pavisam drīz budžeta komiteja tad jānāk klāja ar savu paziņojumu, lai atbildētu šo steidzamo jautājumu. Paldies! Es atbalstu šo priekšlikumu, ko uh, tādā, tagad kof, uh, noformulēja Jārakungs un Hofnekungs. Es vēlētos iesaistīt arī kultūras un izglītības lietu komiteju, arī viņiem ir šeit sava teikšana. Un tad mums jāturpina domāt. Ja mēs, kā Eiropa, nespējam nodrošināt nepieciešamo finansējumu Eiropas skolām, kādā veidā gan tad mēs varam iedomāties? Vēl kaut kādā veidā veicināt Eiropas idejas un Eiropas projektu atpazīstamību un pozitīvu tālu. Un ko tad mēs vispār varam domāt? kāds būs tad nākotnes paudzes, lai viņš strādātu mūsu Eiropas idejas vārdā. Vai šis ir labākais veids? Ja tas tiešām tāds ir, tad kāpēc tad ir šī vispār krīzes situācija? Mēs nevaram visu reizi, visu laiku tikai teikt taupīt, taupīt, taupīt. Taupības pasākumi ir kārtībā, bet ar tiem nepietiek. Un skolēniem Tas ir būtiski. Es domāju, mēs visi esam vienoti. Un tāpēc, lai šis lūgumraksts paliek atvērts un nosūtām budžeta komitejai, paskatīsimies, arī nosūtām vajadzētu nozīt, nosūtīt to uz priekšādātātu konferenci. Galgalā. Budžets jau reiz arī nozīmē daudz gadu mm, budžeta plānu, 13. gadā mēs, protams, nevarēsim jau plānot tālāk, ja mēs nedrošināsim līdzekļus, naudu, un tad arī to piešķirt, ja mēs nevaram lietas prognozēt. Tas ir iespējams tikai tad, ja ir skaidrs un pietiekams budžets. Paldies! Tad kopā salokot. Šis lūguma raksts paliek atvērts Un balsoties arī uz Jārkungu priekšlikumu un arī uz Buskānu kungs izteicāt to pašu. Tad šo lūgumu rakstu tālāk nodosim budžeta komitejai un arī kultūras lietu komitejai. Jo arī kultūras un izglītības komiteja nodarbojas šiem jautājumiem pēc būtības. Gal galā jautājums ir par to, lai visas dalībvalstis, kuras uh, piedalās Eiropas uh, skolu sistēmā, lai saprotu, ka šis modelis ir reāli prasa viņu aktīvu darbību, rīcību. Domāju, ka mums arī jums jāsagatavo vēstuli padomēji. Galu galā tas mūsu kopējās interesēs, lai pie jautājuma strādā ne tikai mūsu trīs parlamentu komitejas, bet arī Eiropas padome. Nu, ko, paldies jums arī, paldies uh, jums vecāku vārdā par šo prezentāciju. Tālāk mums gan ir īs, arī izmaiņas um, mūsu darba gatībā, un tāpēc tā izskatīsim 20. lūgumu rakstu, kur iesniedzis Kempenkungs. Man liekas, viņš ir ieradies, vai ne? Bin anwesend. Jā. Boris, iniciate kjolas. Sehr geehrte Frau Vorsitzende cienītā priekšsādātāja, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es pateicos par šo iespēju um, šeit uh, skaidri jums arī izskaidrot mūsu lūgumu rakstu. Man sauc um, Kais Kempens. Un pirms es došu vārdu arī, protams, uh, doktoram Kempenam, es vēlētos norādīt uz divām lietām, kuras man tieši satrauc. BPM uzņēmums, mēs esam reģistrēti Vīnē, un līdz ar to esam arī um, Austrijas Rūpniecības kameras biedri. Savukārt, uzsākot mūsu filiāles darbību Berlīnē, mēs ar lielu pārsteigumu atzi, uz, uh, uzzinājām, ka Vācija absolūti e, ignorē Vācija e, saistošo direktīvu par uh, dubultās reģistrācijas aizliegumu. Līdz ar to Austrijas uzņēmumam mums ir arī absolūts pienākums reģistrēties kā Vācijas rūpniecības kameras, uh, tirzniecības kameras biedriem. Uh, Es savukārt jau kopš 2004. gada esmu absolūts arī tātad pilnvarotais loceklis mūsu Rūpniecības un Tirzniecības kamerā. 2009. gadā, lai mani pārvēlētu, manā vēlēšana grupā mums vajadzēja 167 balsis, lai iegūtu šo vietu mūsu ģenerālajā asamblējā. Savu mums mandātu līdzās sēž citu mm, vēlēšanu apgabalu biedri, kur ievēlētu ar 21 vai 25 balsu uh, summu. Uh, Un kādā veidā tad mēs šos dažādos standārtus varam tad saskaņot, man ir absolūti nesaprotami. Paldies! Paldies! Nu labi, tad. Um, uh, a, ah, nē, jums vēl vārds. Priekšstādātājs kundze. Man sauc. Ā, ah, jūs esat Kempenkungs. Es tātad arī esmu viena no šīm firmām, kur tieši iesnieguši šo lūgumu rakstu, un es tātad pārstāvu abu šos uh, uzņēmumus, un es savukārt esmu jurisprudences profesors Ķelns universitātē. Es vēlos jums pateikties par šo iespēju, ka jums dod mums iespēju arī šeit iepazīstināt jūs ar mūsu lūgumu rakstu. Pavisam īsi, uh, šeit iepazīstināšu jūs ar četriem punktiem. Pirmkārt, par struktūru un par galvenajiem uzdevumiem, kādi ir noteikti Vācijas Rūpniecības tirzniecības kamerai. Vācijā ir, protams, arī reģionālajās uh, sadalo struktūrās kopā 80 rūpniecības un tirzniecības kameras. Un tas nozīmē, ka katram arī pašnodarbinātājam, vai nu viņš to vēlas vai nevēlas, ir noteikts ar likumu pienākums iestāties kādā no rūpniecības un tirzniecības kamerām, kas ir reģistrēts tieši viņa reģionā. Uh, Galvenais uzdevums šādām rīpniecības tirdzniecības kamerām ir tāds nodrošināt tas, ko nu, likums sauc, nodrošināt kopējo interešu aizstāvību. Tātad tas nozīmē, ka tiek veidot eh, sabiedriskā doma, izmantojot arī sabiedriskās struktūras, varētu arī to saukt, piespiedu lobiju grupas tiek veidotas. Saskaņā ar likumu šāds tirdzniecības rūpniecības kameras nenodarbojas ar nozīmīgiem jautājumiem, kā piemēram profesijas e, veikšanas atļauju izsniegšanu vai disciplināru standartu ievērošanu vai, piemēram, vispārējo standartu ievērošanu. Tas nav noteikts atšķirībā, piemēram, no būtiskajām citām kamerām, kā piemēram amatnieku kamerām vai ārstu, farmaceitu, advokātu arhitektu uh, biedrībām. Otkārt, nedemokrātiskā iekšējā organizācija tirzniecības un rūpniecības kamerās. Lūguma rakstiesniedzēji uzskat, ka viņus ierobežo uh, noteikumi, ka tiek izveidot šāds uh, um, sabiedriskai apspriešanai nodoti atzinumi par dažādu veidu uh, darba tirgus pārkāpumiem, uh, enerģētikas politiku vai par dažām lietām, kas ir absolūti pretinā ar viņu iekšējo pārliecību. Savukārt viņiem nav absolūti nekāds iespējas uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, tad nav iespējas ietekmēt šāds kameru rūpniecības uh, kameru sagatavoto atzinumu. Jo saskaņā ar vēlēšana tiesībām uh, Vislielākā tiekšana tirdzniecības rūpniecības kamerās ir tikai tiem, kuri tad ir lielākie nu, ekonomiskie rādītāji, tad, kur iegūst lielāko peļņu. Nu, piemēram, Rūpniecības tirzniecības uh, kamera Braunšveigā. To veido 80 pārstāvji. Lūguma raksta iesniedzējs numur 4 arī tas ir tātad konsultants, uzņēmuma konsultants, viņš, viņam ir iespējas, uh, viņam ir vēlēšana tiesības tikai pakalpojumu sniegšanas sektorā, un tas uh, nozīmē, ka viņi pārstāv kopā tikai piecus, uh, var nosūtīt piecus pārstāvus ģenerāla asamblējā. Savukārt, piemēram, mazumtirgotājiem uzreiz, uzreiz ir 17 pārstāvju ģenerāla asamblējā, un savukārt rūpniekiem ir 206 pārstāvi ģenerāla asamblējā. Nu, tas ir kaut kas tāds, nu, kā to lūguma raksta tiesnedzēju paši uzskat, anahronisks, novecojis modelis un ārkārtīgi nedekoromātisks uh, modelis, kas pilnīgi var saukt par kaut kādu klasu vēlēšanu tiesībām. Treškārt, par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un uh, pakalpojumu sniegšanas brīvību. Uh, Šī pienākums iestāties rūpniecības kamerā pirmīgi pārkāp šādu uzņēmē darbības brīvību un mm, Eiropas pamatbrīvības līdz ar to un pakalpojumu sniegšanas direktīvu. Un interesantā kārtā Eiropas kopienu tiesa par to vēl nav nekad pieņēmusi lēmumu. Jo līdz šim Eiropas kopienu tiesa ir norādījusi, ka, piemēram, konkrēto arodu, kameras, vai tās būtu um, amatnieki vai veterinārsti vai advokāti. Tur uh, viņi ir pieņēmuši lēmumu, bet nekad nav pieņēmuši nolēmumu par piespiedu uh, biedru statusu, jeb obligātu pienākumu iestāties tirniecības rūpniecības kamerās. Tātad par šādām amatnieku kamerām tur ir skaidri jau arī Eiropas kopiena tiesa izteikusies, uh, par konkrēto kārtību, jo norādot, ka konkrētās amatnieku kameras aizstāv arī būtiskās tad intereses. Savukārt, tad būtu, piemēram, par pacientiem vai viņu klientiem, kas nāk par labu tātad kopējā klientu interesēs. Savukārt, to var arī uzskatīt pavisam savādāk, kā tirniecības un rūpniecības kamera uh, Nu, nekādā ziņā nevar šādu attaisnumu iegūt, jo šeit nav šādu kopējo klientu, un to līdz ar to nevar kā pienākumu pārcelt arī uz tirzniecības un rūpniecības kamerām. Un tas skaidri klietošs piemērs pakalpojums sniegšanas direktīvā, piemēram, atsaucoties uz 14. panta otro punktu, norāda, ka ir aizliegt dubultā reģistrācija divās rūpniecības kamerās divās dalībvalstīs. valstīs Tātad dubultā biedra status nav iespējams. Bet savukārt Austrijas uzņēmējiem šobrīd, kas darbojas Vācijā, tas ir pie, spiedu kārtā jāveic. Un tas nav tikai šajā gadījumā, neskar viņus, tas ir ļoti daudzam uzņēmumiem šāda situācija, ka viņiem obligāti jāatdreiz gan Vācijas, gan arī Austrijas tiesniecības rūpniecības kamerā. Ceturtkārt, īsts varbūt ieskats arī situācija citās dalībvalstīs šāds piespiedu pienākums reģistrēties un iestāties tirniecības un rūpniecības kamerā, vēl kāds ir Vācijā, vēl arī cišā, citās sešās dalībvalstīs - Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Austrijā, Grieķijā un Luksemburgā spēkā. Lai gan jāatzīst, ka katrā valstī šādai, katrai kamerai ir citi pienākumi. Un līdz ar to mēs nevaram te um, teikt, ka tas nozīmē vienu un to pašu, un vai tas juridiski pamatot vai nepamatoti. Pirmkārt, tas nozīmē, ka Austrijā un līdzīgi arī kā Vācijā, nu, vai tas ir pamatot vai nepamatot vispār pieprasīt obligātā kārtā iestājas, nu, par to mēs tādu nerunājam nacionāla līmenī. Spānija ir nu pat atcēlus vispār šo pienākumu obligātā kārtā iestāties eh, Tirzniecības rūpniecības kamerā. Starptautiskais valodas fonds ir pieprasījis, lai Vācija ieteic Vāciju atteikties no šīs kārtības obligātā pienākuma iestāties Tirzniecības rūpniecības kamerā, jo skat, ka tas bremzē ekonomisku attīstību. Dāmas un kungi, deputāti, mēs tiešām būtu pateicīgi, ja arī lūgumrakstu komiteja arī šeit sagatavotu nopietnu un būtiski pamatotu arī atzinumu un domāju, ka arī iesaistot parlamentu juridisko komiteju arī tālāk uh, iesaistītu tālākā procesā. Paldies! Εμείς e, ευχαριστούμε. Paldies, Dimitriādis Kungs. Paldies! Es gribētu atgādināt, ka 2010. un 2011. gadā mēs saņēmām piecas sūdzības, un tikpat lielu skaitu lūgumu rakstu par eh, komercpalātu noteikto obligāto līdzdarību šajās organizācijās, jo tas skar tikai Vāciju un Austriju, tas neatiecās uz citām valstīm. Un man ir jāatgādina, ka Lūgumraksta autors iesniedz sūdzību 2010. gadā Eiropas komisijā, un viņš saņēma atbildi kurā tika paskaidrots, kādēļ komisija negrasās uh, veikt nekādus tālākus uh, pasākums viņa sūdzības sakarā. Man ir jāsaka, ka visas sūdzības tika slēgts un visi lūgumraksti tika slēgti. Iepriekšējās tika slēgtas pat bez apspriešanas par šo sūdzību pēc būtības un lūgumrakstu pēc būtības. Man ir jāsaka, ka, diemžēl, Eiropas Savienības tiesas judikatūra nav par labu lūgumrakstām. Tur ir teikts, ja obligāta iestāšanās uh, Šajās palātās ir atbilstoši Eiropas Savienības um, likumdošanai, kas garantē nodibinājumu brīvību tad tiesa lemj, ka gadījumos, kad uzņēmums ir nodibināts vienā valstī, bet sniedz pakalpojums citā dalību valstī, tad obligāta iestāšanās komercpalātas sastāvā ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu, bet, kas attiecās uz uzņēmumu nodibinājumu brīvību, šādu ierobežojumu var attaisnot. Un tas ir savietojams ar 49. pāntu. Un tas nav tikai gadījumos, kad komercpalāta vai tirniecības vai rūpniecības eh, kameras vai citas eh, organizācijas realizē šādas pilnvaras. Bet ir vēl viena lieta, kostan lieta, kur tiesa ir noteikusi, ka obligāta dalība amatnieku kamerā un biedra naudas maksājumi var tikt pamatoti, ja šis uzņēmums, attiecīgais uzņēmums uh, vēlas darboties uh, citā dalībvalstī nekā tā, kurā tam ir pamatnodibinājums. Tādējādi komisija nevar veikt nekādus tālākus pasākumus šīs sūdzības sakarā. Tad kāda ir galvenā problēma? Tātad obligātā vai obligātā iestāšanās tirzniecības kamerā ir ierobežojums, jo jūs varat būt kameras biedrs, bet neko nedarīt. Reālais ierobežojums ir biedra naudas maksājumi un tā ir reālā lūguma rakstu autora problēma. Jo Vācijā un Austrijā biedru maksas ir ļoti augstas. Mēs saprotam lūgumrakstu autors, ka viņiem ir jāmaksā liels naudas summas par to, ko viņi nevēlas vai par pakalpojumiem, kurus viņi neizmanto. Piemēram, mums bija sūdzība no Eh, Vācijas pašnodarbinātās personas, kur teica, ka tai ir jāmaksā vairāk nekā 1000 eiro amatnieku kamerā. Tas ir, ka viņiem vismaz vienu nedēļu ir jāstrādā, lai nomaksātu šo biedru naudu, kamēr viņa Slovāku kolēģis atbrauc no Slovākijas, sniedz pakalpojums Vācijā un nemaksā neko. Uh, Līdz ar to viņš zaudē savu konkurētspēju. Mēs saņēmām sūdzību no lielas Austrijas eh, firmas ar 60 tūkstošiem strādnieku, kur viņi teica, ka viņiem jāmaksā 3,5 miljonu eiro biedra naudās. Un ir pilnībā saprotams, ka cilvēki nevēlas maksāt tik lielas naudas summas. Par lietām, kas viņiem nav nepieciešams vai ko viņi nevēlas, un tādēļ ir tikai normāli, ka starp miljoniem uzņēmumu un uzņēmēju Vācijā un Austrijā ir tādi, kur nevēlas saņemt pakalpojumus no uh, tirsniecības un uh, rūpniecības kameras. Bet, kā es teicu, tā nav problēma komisijai un Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka tā ir Vācijas un Austrijas problēma. Un šo valstu valdībām ir jāatrod risinājums, ja šīs biedru naudas ir pārāk augsts. Kā es teicu, tā nav Eiropas Savienības mēroga problēma, tā ir problēma, kas pastāv da, šo divu dalību valstu līmenī, un lūgumraksta autoriem būtu jārunā par to ar nacionālajām vairs iestādēm un jāmeklē risinājums esošajā politiskajā sistēmā. Daži norāda, ka šīs eh, rūpniecības un tirzniecības kameras rīkojas nedemokrātiski, bet uh, mēs neesam kompetenti vērtēt eh, šādus aspektus. Jāsaka, ka šajā gadījumā tiktu realizēti ierobežojumi attiecībā uz uzņēmumu nodibināšanas brīvību. Un mēs nesam saņēmuši nevienu sūdzību no uzņēmumiem vai profesionāļiem, kas būtu reģistrējušies citās dalību valstīs, ne Vācijā un Austrijā, kuri sūdzētos par to, ka viņiem būtu nācies saskaties ar kādiem ierobežojumiem. Paldies Dimitriādris kungam! Emhērt kungs, jā, paldies. Es vēlētos um, izteikt savu pārsteigumu par komisijas atzinumu. Sākumā jūs norādījāt, ka jūs esat saņēmuši vairākus lūgumu rakstus, un esat sagaduši rakstveidu atzinumu, un, un jūs norādījāt, ka jocīgi kā tā lūgumu raksta iesniedzēja nav atsaukuši savu lūgumu rakstu. Gandrīz vai tā, ka jūs apvainojušies, ka viņi nav to izdarījuši. Un es gribēju, ka mums komiteja ir skaidrums jāapsaka. Tas ir absolūti katra Eiropas iedzīvota tiesība, tiesības e, vērsties šeit pie, mūsu, pie mums komitejā. Uh, un jūs sakat, ka no citām valstīm nesaceņemuši šāds lūgumrakstus, nenozīmē to, ka šos lūgumrakstus mēs precīzi neizskatītu. Man tas izklausās ļoti dīvaini tā, ka jūs to šeit vispār tad novērtējāt. Galu galā tie ir skaidrs tomēr, kad ir aizdomas uz to, ka tiek pakāpts Eiropas tiesības uz uh, uzņēmējdarbības veikšanu uz pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 2006. gadu direktīvu. Pat jūs vispār nerunājāt, jūs runājāt par lielajām uh, dalībvalstīs noteiktām biedru maksām tirzniecības rūpniecības kamerās. Tā, protams, varētu būt problēma, jā, bet tā nav centrālā problēma. Cits jautājums būtiskais visam cits. Tātad mēs kā lūgumrakstu komitejā, mēs saņemam šeit konkrētu lūgumu, un es domāju, ka lūgumrakstiesniedzējiem ir savas tiesības, ka mēs patiešām pēc būtības šos izskatām viņu lūgumus. Un jau es labu arī šo lietu uzsāks, to es varētu pateikt. Jūs tātad sagatavošu arī rakstveida atzinumu par šo lūgumu. Nu, tas, protams, ir jau ierasta tradīcija un veids, kā komisija to dara. Tas ir, protams, apsveicami un labi, bet um, es vienlaikus tomēr uzskatu, ka mums kā komitejas locekļiem un arī tāpat lūgumrakstu iesniedzējiem ir skaidrs, ka arī komisijai būtu uh, jāsagatavo šādu atzinumu, un vienlaiks tomēr viņi balstoties uz uh, lūgumrakstu iesniedzēju pieteikumu pareizi un precīzi atspoguļot lietas. Komisija saka, ka um, lūgumrakstu iesniedzējiem taisnība, jūs sakat, viņam nav taisnība, bet ja jūs sakat, ka viņam nav taisnība, tad jums vajadzētu tomēr savu atbalstu, um, nu, atsaukties pareiziem argumentiem. Un es atvainos par šādu manu stilu, bet jūs vispār par šo lūgumrakstu nesat izteikušies. Jūs izteicāties par citiem lūgumrakstiem, kas vispār šeit nemaz nav iesniegt šobrīd. Tas šie divi lūgumraksti, kas jums ir iesniegti, nu, kas atsauc arī uz citām, varbūt vēsturiski jau uzkrātajām lūgumrakstiem, nu lūdzu, tie ir citi visam jautājumi, kas tiek izskatīti. Šeit pavisam cits lietas. Vācijā, manuprāt, ir tāds sarežģīts sistēmas spēkā, tas ir viens, uh, bet no otras puses ir pilnīgi jāsaprot, iecinoties šai problēmā, te ir trīs dažādas formas. Tātad dažādi veidi pašu pārvaldes formām. Tātad ir uh, brīvo uh, profesiju pārstāvju, tātad arod, uh, kas ir skaidri noteiktas, tātad ārstī, uh, farmaceiti, ar, arhitekti un, un arī advokāti. Un tad ir amatnieki, vai ne? Bet par tiem vispār šeit nevaram, ne par brīviem profesijiem, ne par amatniekiem nav runa. Bet runa ir tieši par tiesniecības rūpniecības kamerām. Savukārt jūs atsaucaties uz tieši citu divu atsevišķām formām šīm pašpārvaldes kamerām. Tātad mēs runājam tieši par Uh, neiespējamu, kā jūs atsaucat uz Eiropas kopienu tiesu nolēmumiem, amatnieku kamerām, amatniecības kamerām, nu tur tas vispār neiet kopā. Tirzniecība, rūpniecība, pilnīgi kaut kas cits. Amatniecības kameras, tas ir pilnīgi cits tradīcijas Eiropā, tas arī tiek nošķirts Eiropas tiesībās, un mums šeit ir runa tikai par tirzniecības un rūpniecības kameru. Un tieši tāpēc mums kā komiteja ir savs pienākums, lai mēs izskatām pēc būtības lūgumrakstu iesniegumu, un jums kā komisijai tas būtu jāpamana. Man tiešām interesē, kā te jūs īsti redzat, kā tas, tas ir kopā ar brīvībām, kas ir noteikts, pamatbrīvībām, piemēram, veikt uzņēmējdarbību, sniegt pakalpojums, un jūs uzskat, ka tas netiek pārkāpts, un jūs uzskat, ka netiek pārkāpt demokrātijas principi šādās tirzniecības un rūpniecības kamerās. Es nesu pret šādām tirzniecības rūpniecības kamerām, es nesu pret pašnoorganizēšanas tiesībām. Uh, un ka tas tā ekonomikā tiek noteikts. Bet, ja ir izveidots šāds pienākums, obligātā reģistrācija Nu, dalībvalstīs, ja tas tā ir noteikts, nu, tad tam tiešām būtu ļoti skaidri jāformulētam, jāpamatotam, uh, kādā veidā tas notiek. Un ja man tāds kāds grib piespiest reģistrēties obligātā kārtā rūpniecībā un reizē šī pati tirzniecības uh, rūpniecības kamera man uzskata par nevēlamu konkurentu, nu, tad tas liekas tāda dīvaina reakcija. Jo, ja, protams, arī uh, pakalpojumu direktīva skaidri izslēdz šādu iespēju, es kā Austrijas firma vispār nevaru sākt darboties Vācijā, ja es neesmu reģistrējušā Rūpniecības tirdzniecības kamerā, lai gan vienlaikus pakalpojumu direktīvu skaidri pasaka, ka šāda dubultā reģistrācija nav pieļaujama. Nu kā tad tas nav pārkāpums? Nu kā jūs vispār to varat ignorēt? Nu, tāpēc jums aicinātu, jūs angliski to saukt back to sender, tātad nosūtīt vēlreiz jums atpakaļ izskatīšanai jūs pašsagatavotu atzinumu. Es uzskatu, tas ir nepieņemams. Uh, Un es uzskatu, ka šeit iesniegtie lūgumraksti jums ir jāizlasa rūpīgāk, un tāpēc es ierosinu šos lūgumrakstus paturēt atvērtus un jāturpina turpmākās konsultācijas. Un turklāt skatot kopā arī lūgumrakstiem no Grieķijas par absolūtu tātad obligāto reģistrācijas pienākumu Grieķijā, nu, es domāju, ka Es to droši vien drīzāk jāprasa priekšsēdētāji. Viņi varbūt var saprast, par ko lieta, jo tur nav vēl iztulkot šis lūgumraksts. Bet mums ir skaidrs, ka arī Grieķijā arī nav īsti skatībā šī sistēma, bet nu, bet par to es tādu nevaru izteikties. Tātad mums ir jāskatās arī, kad mēs pieprasām, lai komisija sagatavo jaunu atzinumu, kas ir pēc būtības un uh, atbilst tieši prasībai. Lo Vācijas un Austrijas valdībām, protams, tāpat ir Grieķijā un Spānijā. Uh, ir jāpieprasa, lai arī viņi dod savu atzinumu, tātad attiecīgās valstis un viņu valdības. Un Spānija, manuprāt, interesanti pieprasīt viņu atzinumu tieši tāpēc, ka viņi ir atcījušies no šīs sistēmas, un tāpēc būtu dzirdēt uh, labi viņu viedokli, viņu pamatojumus, viņu argumentus, kāpēc viņi tad atteicās no šīs sistēmas. Paldies! Uh, Mr. Kreutzmann. Kreutzmann kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šis jautājums, par ko uh, runājam, tas, protams, skar pirmkārt Vāciju. Un, un es saprotu, ka komisija jau arī zina šo situāciju, kāda ir Vācija, tad obligātā reģistrācija. Bet ir tā, ka šīs, protams, um, arī, protams, šos trīs uh, kameru veids nevar salīdzināt, bet uh, Rūpniecības tirdzniecības kamerā ir skaidrs arī noteikti savu iekšējā pašorganizācijas noteikumu. Viņiem arī ir tūkstošiem biedru, un mēs par to vienmēr, vienmēr atgriežamies un par to runājam, ko nozīmē šī obligātā reģistrācija, cik daudz tas maksā un ko tas ir vispār dod. Un kāds būtu uh, rezultāts, ja rītdien mēs no tā teiktos. Valstī tāds lēmums būtu jāpieņem. Valstī tad būtu jāpārņem, piemēram, uzņēmumu un arodu profesiju iegūšanu dažādu veidu eksāmeni. Valsts nav to gatava darīt. Un tad, tad katrā ziņā šobrīd mēs redzam. Ir, protams, nepilnības tirzniecības rūpniecības kamerās, ir veids, kā mēs varam samazināt šīs biedra naudas, un ir tā, ka citi aktīvi darbojas, citi nedara neko. Nu, tā ir Vācijas nacionālā problēma, un tā ir jāatrisina. Un tas, ko jūs teicāt, tā ir taisnība. Uh, Ir arī konkrēti pakalpojumi, kurus varam sniegt arī tirgu, un tad atkal sanāk, ka ārzemnieks, ja viņš piedāvā šos pakalpojumus, vācieši uzskata par nevēlam konkurenci. Es zinu šo situāciju, zinu, kāds ir politiski veidots, es zinu šo vēsturi, tas nekas naudas nav. Jautājums gan cits. Par uzņēmējdarbības veikšanas tiesību brīvībām. Vai tiek kaut kādā veidā tas pārkāpts? Par to mēs varam diskutēt, un tomēr Vēlos vēlreiz uzsvērt, Tirzniecības rūpniecības komers darbojas kā pašorganizācijas iestādes. Mēs zinām, kāds ir demokrātijas deficīts un problēmas. To visu arī mēs varam skatīties. Ir arī atsevišķas, protams, tad uh, atsevišķās profesijas nozares, kas arī iekļaujās šeit kamerās. Piemēram, Ludvigshāfenā vien. Tur bija 60 tūkstoši, tagad ir tikai 33 tūkstoši vai Mm, atsevišķās citās nozarēs es pat nezinu, pat vēl mazāk šo biedru. Vai tas būtu kādu restorānu vai kaut kas cits. Um, nu, rezultāts ir tāds. Eiropas, um, mūsu tad Vācijas federālā tiesa ir atzinusi, ka Eiropas parlamentā īstenībā neatbilst demokrātijas principam, jo nav vairs ievērots proporcionalitāte, cik lielu tad uh, pārstāvis nosūta katra valsts uz Eiropas parlamentu. Hm, lūk, arī te ir nedemokrātiski parlaments. Tā ka mēs vienmēr par tam to varam runāt. Bet, uh, ja jūs gribat lietas formā risināt un panākt to, ka visas nozares tiek pārstāvēts arī rūpniecības tirzniecības kamerā, nu savādāk jums nav iespējams, kā vien piespiedu kārtā šādu reģistrēšanos nosākot. Uh, Un, protams, ja jūs sadat kāju, sadalāt balsis, balsu svaru, nu tas, protams, atbilst citām struktūrām. Vēlos gan arī vēl ar vienu, vienu piezīmi teikt. Gal galā tas ir valsts pienākums, un komisija uz to varētu atsaukties. Tātad pašpārvaldes uh, organizācijas, arī tirzniecības, rūpniecības kameras uh, e, uzņem šo pašpārvaldu, savādāk to vajadzētu uzņemties valstī, un tas nemaz nav tik viennozīmīgu. Uh, jo jums, protams, ir lielas šīs izmaksas, bet no tām arī tiek finansēta tālāko jauno darbinieku sagatavošana, piemēram, profesionāla apmācība. Un tāpēc dažādās uh, kamerās ir pieļauts dažādas kļūdas, un tās vajadzētu efektīvi arī, protams, tad arī izskaust. Bet ir politiski, es jau gribētu norādīt. Jā, skaidrs, ka piespiedu kārtā tas viss notiek, bet Jūs domājat, ka viss rīkoties godīgi un godprātīgi, ja būtu brīvprātīgi? Es domāju, to tas nepietiktu. Labi, mēs, par, protams, kamerām varam uh, runāt, ka tās pastāv gan lielos, gan mažos. Un ir, protams, interešu pretruns, vienmēr konflikti, tāds vienmēr bijis un būs. Un un mums nevajadzētu to Eiropas līmenī tādu, bet dalībvalsts tāpat risināt. Paldies! Es gribētu lūgt izteikties tiešām īsi nākamajiem runātājiem, jo man joprojām ir vēl viens svarīgs lūguma raksts, kas jāizskata šodien. Jārkungs, Pasnakapungs, Hubnerkungs, lūdzu esiet. Paskoli, ich fasse mich kurz, was Kollege Heft. Labi, pavisam īsi. Tas, ko Hefners teica, nu visu varu arī atbalstīt. Uh, Mēs jau negribam atcelt vispār kameru sistēmu. Mēs gribam atcelt obligāto, ja pienākumu reģistrēties pienā, piespiedu kārtā. Tādēļ šis piespiedu kārtā, ja obligāta reģistrācija mums ir nepieņemama. Savukārt, ja jūs paši pievienoties uz brīvprātīgas pensijām, tad jūs, protams, arī tad atzīt statut, statūts un noteikums. Bet tas nevar būt piespiedu kārtā. Un tas, ko jūs sacījāt par demokrātisko pastāvniecību, Eiropas parlaments, mm, nu, lūdziet, uh, īstenībā mums arī skaidrs, ka um, eh, nu, mums jānotiek ne tikai pārstāvniecība, bet arī vēlēšana procedūra, kas ir tikpat svarīga. Nu tā tad es tomēr vēlos par šo lūgumrakstu pēc būtības. Gal galā paši uzņēmēji vienmēr pirmkārt ir cilvēki. Nu, kādā ziņā cilvēki tad vienmēr saka, tādā veidā jūs ierobežat man pamatbrīvības. Tā īsti tas nav. Nu, tātad uh, tad, ja es tikai to fiziski personas vārdā daru, tad neviens man neko nevar piespiest iestāties kādās biedrībās. Līdz, ko es uzņēmos, tā gan, vai ne? Nu, tas nav iespējams. Un es uzskatu, tas nepareizi. Līdz, ko es šo pašu arī uzņēmumu darbības veidu, veidu arī vēlos iznot, tad nākamā obligāti jāreģistrējas. Un es uzskatu, tas ir absolūti jāpārbauda, vai cik pamatot ir šāda obligātā reģistrācija. Mans kolēģis e, pareizi norādīja, ka komisijas atbildes bija diezgan izvairīgas un ne par lietu, ne pēc būtības. Man tā liekas. Gal galā bieži vien tā ir, kad Eiropas Savienībā ir dažādi veidi noteikumi, dažās valstīs ir, citās nav. Un tāpēc mums vajadzētu tomēr nopietni runāt par to visu. Nav runa par to, ka netikt veikts konkrētas funkcijas vai uzdevumi. Jautājums par to ir, kādā veidā šīs kameras bieži vien arī, arī nu, viņi mm, dara var, arī svarīgu darbu, un mēs jau nesakām, ka viņas jālikvidē, bet šo obligāto reģistrāciju to jāizskauž. Jā, gut, es, wenn ich richtig informiert bin, gibt's auch schon Bund. Es zinu, ir tak vēl arī viss cits veids struktūras, piemēram, federālā brīvo kameru kaut kāda organizācija, un kas, kas tik ne. Bet arī Hefner kungs tā jau teica, un es arī saku, atstāsim lūgunamas atvērtu, un aicināsim komisiju vēlreiz tad būtiski iepazīsties un atbildēt uz lietu pēc būtības. Un tāpat arī nodosim tālāk šo lietu arī mūsu nozaru komitejām, jo šis tiešām ir, nu, lieta, kas jāatrisina kaut galā. Obligātā reģistrē absolūti nedemokrātiska parādība, un tas ir kaut kas, nu, arhīsks. Paldies. Eh, Paldies, Bustināro kungs, lūdzu. Jā, ir taisnība, ka noteikumi, kas regulē tirdzniecības kameru darbību, ir subsidiāras normas, bet te neiet runa par publiskajām struktūrām, kas realizē valstu funkcijas. Tās ir privātas struktūras, kas apvieno uh, uzņēmumus vai citas fiziskas vai juridiskas personas. Es gribētu teikt, ka komisijas atbilde nav pilnīga, jo viens jautājums netiek aplūkots. Tas ir jautājums par šo obligāto iestāšanos šajā kamerā un kā tas iepekmē brīvo konkurence. Tas pēc jautājums ir par to, vai šāda prasība ir uzskatāma par protekcionismu vai nē. Jo, ja jums tiek pieprasīts maksāt lielu biedru naudu par līdzdalību šādā kamerā, tas būtiski ietekmēs uzņēmuma uh, vai mm, fiziskās personas uh, Eh, finansiālo iespēju darboties eh, tādā vai citā tirgū. Es gribētu aicināt mūsu komiteju nosūtīt šo jautājumu arī itrei, jo te iet runa pār konkurenci un iesaistīsim arī konkurences ģenerāldirektorātu šajā jautājumā. Vai Vācija ir gatava šo jautājumu skatīt savstarpīgumu garā? jo, ja, piemēram, Vācijas uzņēmumiem tiks izvirzīta šāda prasība arī citās dalību valstīs, tad būtu interesanti redzēt, kāda būtu situācija. Paldies! Tālāk, Etmerkungs. Jā, paldies. Es tikai gribēju pavisam īsi pateikt par to, kas ir mūsu kompetencē un kas nē. Un es eh, versīšos pie savu kolēģi vāciski. Kreutzmann kungs. Jūs teicāt, ka jūs zinat eh, šīs diskusijas priekšvēsturi. es gribētu norādīt, ka šī ir drīzāk politiska diskusija, nevis tehniska diskusija, un tā ir politiska diskusija Vācijā. Šajā konkrētajā gadījumā mēs runājam par ļoti specifiskiem jautājumiem, un tādēļ es gribētu jūs iepazīstināt ar šī lūguma raksta kopsavilkumu, kas ir uzrakstīts uz divām lapām kur tiek norādīts, ka tiek pārkrāt pārkāpta pakāpojuma direktīva un demokrātijas principi. Protams, no vienas puses tā ir Vācijas iekšējā politika, tādēļ arī šeit šajā līgu, lūgumrakstu komitejā mums vajadzētu uh, lūgt komisiju risināt šos jautājumus. Paldies! Paldies! Jebkurā gadījumā komerc tirzniecības rūpniecības kameras darbojas visā Eiropā. Tām ir savi uzdevumi, pienākumi, arī zināms labums no tām. Un dažreiz tās eh, aizpild arī zināmu eh, juridisko vakumu valstīs. Un mums vajadzētu izvairīties no jebkādām pretrunīgām situācijām. Uh, lai atšķirības starp dalību valstīm netiktu izmantotas uh, kā uh, attaisnojums uh, un subsidiaritātes realizēšana. Katrā ziņā patreiz mēs nevaram konstatēt, ka ir bijis Eiropas Savienības tiesību norma pārkāpums, jo nav konstatēta Eiropas Savienības tiesību norma, kas bijusi pārkāpta. Uh, Tā kā atstāsim šo lūgumrakstu atvērtu. Nosūtīsim attiecīgai komitejai un paskatīsimies, varbūt, ka ir iespējams sagaidīt kādu interesantu risinājumu. Un tagad mēs pārējām pie 19. jautājumu. Tā ir petīcija, ko iesniedz Ivo Martens vai Martins. Viņš ir klāt. Tā ir Tas ir lūgumraksts eh, par kādu Kārļakmens karjeru, kur ir paredzēts padziļināt šo karjeru. Martēna kungs, es došu jums vārdu, lai jūs tās pastāstītu par savu lūgumu rakstu. Paldies! Eh, Īsumā ļoti īsi komisiju es gribēju kaut ko precizēt. Principā es runāju par karjeru, kaļķekmens karjeru, kur ir plāns attiecīgi padziļināt to par daudziem metriem attiecīgi. Tas var radīt nopietnas sekas ūdens apgādē. Un šeit varētu būt arī uh, piesārņotība, ūdens kvalitātes un kvantitātes mazināšana. Es negribu detaļās iet visu, vienkārši gribēju vēsturiski pastāstīt, kā tas viss notika. Mēs 2011. gadā iesniedzām savu petīciju, jūnijā 12. gadā arī pirmo reizi izskatījām, tad bija kaut kādi jautājumi, ko komisija arī precizēja, atbildes sniedzot. Uh, Francijas iestādēm, un šīs bāzes Francijas iestādes rakstīja savu atbildi, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Uh, Un šeit galvenais mērķis ir noskaidrot mm, nesaskaņas ar Eiropas direktīvu, un tā mēs nonācām līdz marta beigām, un tagad ar jaunās asociācijas palīdzību mēs esam izstrādājuši jauno atbildes dokumentu, ko nosūtījām jūnijā uz komisiju, attiecīgi atbildot mūsu iestādēm uz atsevišķiem punktiem, kas tika izteikti informācijas dokumenta. Uh, Un šeit mēs runājam par autorizāciju, kas tika piešķirta 2010. gada decembrī 13. Un tātad runa ir par karjera pārdziļināšanu, tā tad ir izsniegta, neraugoties uz to, ka mēs esam norādījuši daudzām pretrunām ar Eiropas direktīvu. Īsumā es gribētu atgādināt šos punktus, kas ir mūsu dokumentā. Tas ir tāds sintēzes dokuments, četras labs puses pielikums ar dažādām paskaidrojumiem. Tad tur ir arī dažādi atbalstošie dokumenti. 29 Mēs piedāvājam arī papildus elementus, pie kuriem mēs esam strādājuši, ko mēs esam atklājuši mūsu pētījumu laikā. Šeit ir divi tādi galvenie punkti. Vispirms ir mūsu apakšzemes slāņu pasliktināšanās. Kāpēc pasliktināšanās? Tāpēc, ka šeit padziļinot parādās palielināts piesārņojuma risks ar dažādām vielām. Piemēram, viens piemērs, neraugoties uz visām labās gribas paziņojumiem, kā jau mēs runājām iepriekšējā reizē, labā griba nav pietiekami. Un 2007. gadā, neraugoties visiem labajiem nolūkiem, nodomiem tomēr bija piesārņojums, kas noplūda upē, kas plūs netālu no karjera, noveda pie zivju izmiršanas, pēc tam bija pētījums. Un lūk, ir vēl viens piemērs, ka konkrēti šis risks piesārņošanai eksistē. Arī mēs esam rakstījuši šos um, papildu dokumentus, ko mēs esam kā pielikumu nosūtījuši komiteja mm, Tātad viens no riskiem ir piesārņojums, un otrkārt mūs interesē arī garantijas, ko mēs gribētu saņemt uh, attiecībā uz Eiropas ūdens direktīvu. Šeit ir risks pasliktināt ūdens stāvokli. Vēlreiz es gribētu atgādināt 11. marta uh, šo ziņojumu no Francijas iestādēm, viņi raksta, ka ķīmiskie, uh, ķīmiskās vielas netiks izmantotas, uh, sprākstvielas tiks izmantotas, uh, attiecīgi ir šis sprākstviela tiek ielikt akmens iekšienē, un te ļoti, te nav tāds kontakts ar ķīmiskām vielām. Un vēl administrācija ir devusi savu atļauju, tad mēs arī nosūtījām Francijas dokumentu, te ir noteikts uh, limits attiecīgam iezim, tad šie, šīs vielas varētu būt noteiktā procentuālā sastāvā. Tātad astoņi, tas būs tātad injicēts apkārtējā vidē. Un mēs uzskatām, ka šāds ogļūdeņražu daudzums ir ļoti liels, noteikti tas pasliktinās ūdens kvalitāti, šeit ir pretruns ar ūdens ietver direktīvu, mēs uzskatām, ka tas ir absolūti nepieņemams, tātad Francijas varas iestāde paziņojums mums nav pieņemams. Tad visi šie pētījumi, kas ir atļaujas pamatā, tie ir saistīti ar uh, karjera faktisko perimetru. Mēs esam saņēmuši informāciju informāciju, ka šīs ietekmes izvērtējums e, tika izdarīts neņemot vērā apkārt esošo teritoriju, apkārt 300 kvadrātmetru ap, aptvērumā ir mitrājs, un šeit varētu būt arī tāds efekts, ka šajā mitrājā dzīvošo flora un fauna varētu izsust. Mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi neiespējami, ka tiek fokusēts tikai uz šo karjeru teritoriju, ka netiek ņemta teritorija plašākā apkārt karjeram. Mēs uzskatām, ka tomēr būtu jāpaplašina ietverot vēl kādas 50 km apkārt šim karjeram. Un vēl Tātad ir dokuments, kur mēs esam nosūtījuši, esam precizējuši arī kontekstu, mēs esam komisijai darījuši zinām noteiktu informāciju par saikni, kas ir ļoti cieša starp eh, dažādām asociācijām un industrijas pārstāvjiem. Tad asociācijas šobrīd veic šo ietekmes izvērtējumu, un tāpēc mēs uzskatām, ka ir pilnīgi nepieņemams, ka uh, šīs dokuments tiek izstrādāts sadarbībā ar starp asociācijām, kas izpild šo valsts pasūtījumu un attiecīgo industrijas pārstāvi. Mēs esam koncentrējuši šo pretrunu, esam arī iesnieguši informāciju kā pielikumu, lai jūs ņemtu vērā uh, šo ziņu. Un pašās beigās visi šie punkti liek mums domāt, ka ūdens pamatdirektīva tiek pārkāpta, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam nosūtījuši savu dokumentu, kas atbild savukārt uz Francijas vairs iestāžu dokumentu. Mēs pievienojam uh, detaļas, kuras šeit centos pieminēt, tad tas izredzams mūsu dokumentā. Paldies! Paldies. No komisijas Avata kungs lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu komisijas DJ Environment ūdens struktūrvienības pārstāvis, un tiešām, kā jau teicu, 2010. gadā mēs esam izskatījuši šo lūgumu rakstu. Mēs arī komitejā tajā laikā stāstījām par šo informāciju. Mēs teicām, ka mūsu uz to brīdi saņemtā informācija, tā nelika mums domāt, ka ir pārkāpta ūdens pamatdirektīva. Tas bija 2010. gadā. Mēs arī norādījām, ka tajā laikā notika arī konsultēšanās ar sabiedrību, ka Francijas varas iestādes vēl nav pieņemušas lēmumu. Tas viss 2010. gadā. Kopš tā brīža Līdz mm, pavisam nesenam laikam mēs esam saņēmuši jaunu informāciju par šo lūgumu rakstu un kā mēs dzirdējām, tad varas iestādes Francijā ir pieņēmuši lēmumu tomēr dot atļauju karjeru padziļināšanas darbiem un kā mēs sapratām no lūguma raksta autora viņa kopsavilkuma dokumentā un arī uzklausot viņu izklāstu, tad visu šo papildu informāciju Mēs saprotam, ka lūgumraksta iesniedzējs joprojām saskata daudz problēmas, gaisa piesārņojums, ūdens un ar ūdeni saistītie jautājumi, ka, piemēram, piesārņojums gan nu, virsmas ūdeņos, gan arī uh, pazemes ūdeņos, arī ūdens ņemšanas vietās, apkārt atrodas arī Natūra 2000 uh, zonas, tā tad ir pretruna arī ar dabas aizsardzības likumdošanu, potenciāli tā varētu būt pārkāpta. Un vēl ir strateģiskās vides izvērtējuma direktīva, arī šeit varētu būt pārkāpums. Tas, ja mēs ņemam vērā šo jauno informāciju, ko saņēmām pavisam nesen. Tā kā ne visa šī informācija ir mūs sasniegusi, vai arī saņēmuši esam to visai nesen. Tas iemesls ir, ka šeit ļoti dažādas jomas vides ziņā mums ir nepieciešams. Uh, koordinēt mūsu darbu ar citiem vides ģenerāla direktorāta darbiniekiem no citām nodaļām, tāpēc tagad būtu diezgan pāragri man izdarīt kaut kādas secinājumus. Es nevaru pilnībā komentēt visu šo kontekstu, ko šobrīd šo varu teikt. Tik līdz mēs saņemsim visu dokumentus, 29 dokumenti, kā arī pieminēja autors. Tad, kad saņemsim, tad komisija ļoti detalizēti izpētīs visu šo informāciju un tad mēs paskatīsimies, vai šeit visi uh, Eiropas Savienības likumi ir izpildīti, vai šeit nav pārkāpums pamatoties uz jauno saņemto informāciju. Un šajā procesā, ja būs nepieciešams, mēs uh, uzdosim papildu jautājums Francijas iestādēm. Un, ja mums būs kaut kāda secinājuma par šo lietu, tad mēs arī jums pastāstīsim šajā komitejā. Paldies! Eh, Jāra kungs. Nē. Eh, also ich würde sagen, aufgrund der, der, des Jā, nu, par saturu. Ja komisija saka, atzīst, ka viņi tomēr nav ieguvuši visu informāciju un visi nav būtiski ar informāciju pārbaudījuši, un tad tāpēc mums tomēr lūgumraksts jāpatur atvērts. Es tomēr aicinātu sekretariātu, tad katru reizi pirms, jau arī pirms sanāksmes, tad komēr, komisija uz um, prasīt, nu kā tad ir aktuālā situācija, lai viņi neko neaizmirst. Jo galu galā ja mēs gribam arī panākt, lai arī tas saulēcīgi saņem atbildes, tad arī jāpanāk, lai ne tikai Francijas iestādes atbild, bet arī Latvijas atbild. Un tāpēc mums vajadzētu panākt, lai šo trūkstošu informāciju mēs iespējami drīz tad pieprasām un iegūstam. Augins kundze tālāk. Augins kundze. Skaidrs, ka mums jātur atvērt šo sūdzību. Esmu pārsteigta dzirdot šos komentārus no komisijas, jūs jau saņemat šo informāciju ilgu laiku atpakaļ. Droši vien kāds cits to izlasīs ir. Jūs sakat, ka saņemat dokumentus piekdien, tas mani pārsteidz. Es domāju, ka jūsu telpās bija agrāk šie dokumenti. Bet lai nu kā. Varbūt oktobrī mums ir kāda diena starp divām sesijām, mēs varētu varbūt aizbraukt uz to vietu tajā brīvajā dienā starp divām sesijām Strasburā. Tas ir ļoti nopietns jautājums, un ja tam, tas tā ir, tad tā ir problēma. Nu, mums noteikti ir jārēģē. Es arī domāju, tā saka priekšsēdētāji, ka tā ir ļoti svarīga problēma. Bustināro kungs lūdzu angļu valodu. Kā mēs varētu ticēt vides novērtējumam? Draugu draugi ir uzrakstījuši šo ietekmes novērtējumu. Tā ir ļoti nopietna problēma. Tā atkal un atkal uzspēld un joprojām nav atrisināta. Tas ir pirmais komentārs. Otrais. Neviena vārda šeit neizskanēja par nepieciešamību novērtēt kumulatīvo efektu. Šeit ir ūdens pamatdirektīva, bet ir arī gaisa piesārņojuma risks, arī virzemes ūdeņi, pazemes ūdeņi. Kā jūs teicāt, šeit ir nepieciešams strateģiski izvērtēt ietekmi uz vidi. Mums šeit ir tikai parastais vidas novērtējums. Un to, kā teica lūgumrakstīsēdēs, to ir sagatavojuši draugu draugi. Protams, mēs turam paļā, neslēdzam šo lūgumrakstu un noteikti mums jāpaturprātā iespēja aizbraukt uz vietu un paskatīties, kāds izskatās reāli, tad mēs varētu prasīt Eiropas komisijai veikt jaunu izvērtējumu. Kopš 2010. gada mums ir tikai, tikai divi gadi, kas ir zaudēti. Paldies! kolēģi. Tad atstājam to vaļā, atvērtu, jo ir nepieciešams sagaidīt komisijas atbildi. Tālāk ir jādomā, kā mēs rīkosimies ar šiem dokumentiem. Mums arī no savas puses jāreģē pēc iespējas ātrāk, jāatbild. Ja jūnija beigas tuvojas, un šī ir ļoti steidzama lieta. Vai kāds vēl gribēja kaut ko pielikt, pievienot? Kungs, vai jūs gribējāt vēl kaut ko teikt? Jautājums ir autoram. Protams, ja jums ir nepieciešama papildu informācija, mēs vienmēr esam gatavi jums nosūtīt to. Ir jau dokumenti, ko esam nosūtījuši, bet esam gatavi nosūtīt arī papildu dokumentus. Paldies, priekšsēdētāji! Un vēl, ja jūs gribat um, apmeklēt vizīte uz vietas apskatīties, tad runātais tiek pārtraukts. Tipate? Tipate gati? Ok. I'll speak in English now. Uh... Es runāšu angļu valodā. Saka priekšsēdētāji. Tā tad neslēdzam šo lūgumu rakstu.